Bene, iniziamo la nostra. Sāksim mūsu sanāksmi. Pirms eh, sāksim eh, mūsu dienas darbu, vēlētos atgādināt, eh, ka dienas kārtību, darba kārtība ir jūsu rīcībā, un ja nav nekādu iebildumu pret dienas kārtību, tad dienas kārtība tiek apstiprināta bez kādām izmaiņām. Vēlos nu, arī atgādināt eh, to, ka sanāksme, kas bija paredzēta rītdienas pēcpusdienā, ir tikusi atcelta. Un tāpēc eh, mūsu komiteja tātad eh, noturēja sanāksmi šodien no rīta, šodien pēcpusdienā un rītdien no rīta. Vēlos arī atgādināt to, ka ārkārtas sanāksme norisināsies arī 24. februārī pirmdienā Strāsbūrā pulksten 11. Eh, kur mēs arī balsosim eh, par telekomu. Dēļ Kastiljo kundzi ziņojumu. Langen, eh, kungs, lūdzu. Viena piezīme par darba kārtību. Rītdien mums bija jāizsniedz grozījumi par direktīvu, uh, kas ir veltīta plasmas atkritumiem. Rītdien ir jāiesniedz visi grozījumi. Šodien vides komiteja, kas ir atbildīgā, grib jau balsot. Es domāju, tas ir vienkārši bezskaunīgi. Viņi neievēro procedūru. Mums noteikti ir jāprotestē, es tā uzskatu. Nedrīkst pieļaut to, ka tikai tādēļ, ka zaļā Envi grupas referenti vairāk nekandidējas, viņi var visu darīt pēc savu prātu. Otrām kārtām, man par lielu prieku priekšsēdētājs kundze. Vakardien sekretariāts paziņoja, ka uh, grozījums rītdien var iesniegt tikai angļu valodā. Nu, es vienkārši neticu savām ausīm, kas te notiek deputātu tiesības tiek bradāts kājām, un es dzirdēju, ka tas ir ēnu referentu lēmums. Viņiem nav tiesību lemt, kādā valodā mums sastādīt savus grozījumus. Lūdzu atcelt šo lēmumu un NV komitejā protestēt un ievērot normālo procedūru. Lūdzu, ņemiet to vērā. Paldies! Grācija. Paldies, Langenkungs. Pilnīgi piekrītu, ka tas eh, nav pareizais veids, kā rīkoties. Mēs nosūtīsim protesta vēstuli. Un runāsim arī ar NV komitejas eh, priekšsēdētāju. Tad sapratīsim, kā, kāds ir pareizais veids, kā uh, šajā situācijā rīkoties. Un tagad sāksim eh, mūsu dienas eh, darbu. No šī rīta mums ir tas prieks eh, mūsu vidū sveikt ģenerāldirektoru Robertu Jānu Smitu. Un viņš mūs informēs, sniegs ziņojumu par to, kāda ir pašreizējā situācija programmā Vārds 2020. Un pēc viņa ievadvārdiem mums būs iespēja uzdot jautājumus un paust savu viedokli. Lūdzu, jums ir dots vārds. Paldies, Sartori kundze. Labrīt, kolēģi. Vēlos eh, jums pateikties eh, par to, ka devāt iespēju eh, izteikties par to, kāda ir apmārš 2020 īstenošana. Kā, tev, kā jūs to zināt, tad mēs esam uzsākuši decembra vidū uh, pirmo uh, priekšlikumu iesniegšanu, un ir svarīgi, ka no komisijas uh, puses mēs nākam pie jums, lai pastāstītu, kādā veidā mēs īstenojam darba programmu un kā mēs pilnībā ņemam vērā jūsu viedokļus, tos, uz kuriem jūs esat uzstājuši. Un savā īsajā prezentācijā es piespriežos vairākiem jautājumiem, kuros ir iesaistīts eh, parlaments, lai garantētu, ka no komisijas puses mēs pilnībā eh, pieturamies eh, pie institūciju nolīguma Eh, saistībā ar apvārs 2020 un ka mēs par 100% sekojam tam, kas tika panākts uh, politiskajā līmenī starp padomu un parlamentu. Apvārs 2020 ir ļoti labi uzņemts un mēs varam uh, būt lepni par panākto daudzi no jums uh, piedalījās atklāšanas pasākumos jūsu valstīs Arī šīs komitejas locekļi bija klātsoši um, daudzos no šiem pasākumiem, un šī, uh, šo programmu ir ļoti labi uztvēruši gan pētnieki, gan privātais, gan valsts sektors. Uh, to ir labi uztvēruši arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Cilvēki tik tiešām to uzskata kā par milzīgu soli uz priekšu. Un tas ir pateicoties eh, lieliskajam darbam, kādu esam eh, veikuši sadarbojoties eh, starp padomu, parlamentu un komisiju veidojot šo jauno programmu, tāpēc, ka mēs esam spējuši garantēt budžeta pieaugumu, varbūt ne šos 100 mil, miljārdus, kur vēl, kurus vēlējās parlaments, tomēr pieaugums ir, un, manuprāt, tas ir būtisks politiskais vēstījums, tāpēc, ka zinātne un pētniecība ir vienīgā daļa no samazinošā, no Eiropas Savienības budžeta, kur samazinās, kura pieaug. Manuprāt, eh, tas ir psiholoģiskā ziņā ļoti būtisks eh, veistījums, eh, ka pat budžetā, kurš tiek samazināts, finansējums zinātnē pieaug, un mēs arī apvienojam pētniecību un zinātni, mēs vēlamies, lai pētniecības rezultāti būtu plašāk izmantoti. Un ir arī reglamenta vienkāršošana. Un mēs arī vēlam iesaistīt, vēlamies iesaistīt eh, mazos un vidējos uzņēmumus šajā procesā. Es eh, vēlētos ātri iziet eh, cauri punktiem, kurus, kuri ir ļoti būtiski šai komitējai. Vēlos patā, pastāstīt, ko mēs šobrīd iesākam ar dažādiem elementiem. No sākuma runāšu par iniciatīvu, kuru atbalsts Kristians Ēle. Uh, Un tad uh, atrās inovācijas uh, un ir tad uh, skaidri noteikts, kā ir jābūt šīm ātrajām inovācijām. Un šis pilota projekts ir izcināsies 2015. un 2016. gadā. Un no mūsu puses mēs negaidīsim līdz 15. gadam, bet jau 16. decembrī tad ir seminārs, tad, tad, lai um, noteiktu šī projektā uh, saturu. Tur ir 13 izlaistītās puses, un mēs esam apņēmušies uh, iztērēt šos 100 uh, uh, miljārdus, uh, kuri ir uh, piešķirti šīm iniciatīvām. Un tādā veidā mēs uzņemamies pirmās iniciatīvas, lai uh, veidot šo pilotu projektu, un no parlamenta puses jūs arī ļoti esat atbalstījuši uh, instrumentu maziem vidējiem uzņēmiem, lielāku budžetu MVU, un šādā kontekstā Filips Lamberts eh, teica, ka mums ir nepieciešama viena eh, aģentūra MVU, ka nevajadzētu naudu eh, piešķirt dažādām aģentūrām. Komisijas nostāja bija skaidra, ka, ir tas ir, ka tas ir komisijas ziņā, nevis parlamenta e, ziņā, un šobrīd ir izveidota viena konkrēta aģentūra, kas atbild par MVU. Un tādā veidā ir ņemti vērā e, visi e, lūgumi no parlamenta puses. Un arī Filips Lamberts to ir uzsvērs, ka šāda MVU aģentūra ir ļoti svarīga. Tātad. Un pirmajos priekšlikum, pirmajā priekšlikumu pieņemšanā mēs esam ļoti lielu uzmanību pievērsuši MVU. Un jau 60 miljoni ir piešķirti šim instrumentam 14. 15. gada ietveros, un līdz ar to mēs esam likuši eh, to kā lielu prioritātu. Un, protams, ka mēs vēlamies, lai tas eh, viss izdotos, arī pilnībā e, respektējot e, to, ka e, ir ņemti vērā budžeta nosacījumi MVU. Es labi atceros, ka šajās diskusijās parlaments ļoti uz, uh, uzstāja uz enerģētikas jautājumu, ka enerģētikai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību un arī Žans Piers uh, Dī tam, uh, tam ļoti pievērsās, uzsverot to, cik svarīga ir enerģētikas pētniecība. Mēs esam arī uzsākuši pirmajos priekšlikumos, kurus mēs uh, ar kuriem mēs iepazīstinājām decembrī. Nu, un tad 80% un 50% budžeta, respektējam šo proporciju, 15, 85 un 15 tātad. Un no mūsu puses eh, mēs esam gatavi nekavējoties to visu ņemt vērā. Mēs arī veidojam uh, publisko privāto partnerību attiecībā uz degvielas eh, šūnām un uh, ūdeņrādi, un tādā ziņā arī eh, tas būs būtisks ieguldījums. Un šajā kontekstā mēs arī neaizmirstam uh, tirgus uh, nosacījums un 50% uzstādīto mērķi. Un mēs to visu esam ņēmuši vērā saistībā ar priekšlikumiem. Un ir bijuši arī ļoti garas debatas šajā komitejā par izcilības nodošanu tālāk. Un viens no cilvēkiem, kas šeit pilījās, bija Roilkungs, un arī šajā ziņā mēs to esam noteikuši kā prioritāti ar apvienošanu, ar dažādiem kontaktpunktiem. Un mēs esam pievērsuši lielu uzmanību arī paplašināšanās aspektiem un būs pavasarī Varšavā augstlīmeņa sanāksme, lai tā skatītos, kā šī paplašināšana varētu palīdzēt samazināt zināšanu plaisu Eiropā. Un tādā ziņā tā ir noteikti kā galvenā prioritāte un ir tiešām interesanti redzēt, ka tieši šajā komandu jautājumā, kur ir dažādi augsta līmeņa institūti, no visas Eiropas un kur ir sadarbības eh, līguma parakstīti, ir jāuzprāt, un tas ir ārkārtīgi pozitīvi. Un eh, tādā ziņā paplašināšanai tiek pievērsta liela uzmanība. Mēs eh, zinām, ka šajā komitejā Van Nistelroja kungs ir uzstājis uz saitnes ar struktūru fondiem, un arī šajā ziņā mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai būtu saiknes ar dažādām programmām, kāds mums ir Eiropas saimnes līmenī. Un tagad eh, zinātnē eh, uz saiknē ar sabiedrību, kas, eh, ko, ko šī komiteja uzskata par ļoti būtisku elementu. Tur ir arī budžeta pozīcija, ko jūs ierosinājāt, un pirmajā priekšlikuma iesniegšanā decembrī tā ir tika piešķirta galvenā uz, uzmanība. Te ir bijuši četri aicinājumi, un arī šādā ziņā mēs esam uz pareizā ceļa, tāpēc, ka mēs ļoti lielā mērā jums varam piekrist, ka zinātnes un izglītības uh, um, pievilcība ir ārkārtīgi būtiska. Sociālā zinātnes un humanitārā zinātnes arī tika uh, daudz uh, diskutētas. Uh, uh Viki Ford to minēja, arī Pilārka Stiljo to minēja. Un no mūsu puses esam skaidri noteikuši, ka bez sociālajām zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, kuras ir pilnībā iekļautas, mēs nevarēsim risināt problēmas, kādas pastāv mūsu sabiedrībā, tāpēc mēs esam pie, pievērsuši lielu uzmanību tam, lai eh, pilnībā iekļautu šo zinātņu veidus. Mērķis vēl nav pilnībā sasniegts, tomēr esam spēruši būtiskus soļus uz priekšu. Ir bijuši vairāk būtiski temati e, šajā e, pirmajā aicinājumā, kur tiešām ir e, iekļautas sociālās zinātnes, kas ir sasaistīts ar citām jomām. Tomēr es vēlos pievērsties arī otrē aicinājuma kārtai, un šajā ziņā mēs tad esam jau daudz sasnieguši, tomēr ir nepieciešams vēl virzīties uz priekšu attiecībā uz dzimumu jautājumu Daudz no jums uh, norādīja uh, uz būtiskiem uh, dzimumu jautājumiem, un es saku, ka mēs tiešām uh, pievēršam lielu uzmanību šādiem uh, dzimuma jautājumiem, un padomdevēja grupas, kas ir izveidotas, tad, tad mm, tur nav noteikts 40% mērķis, bet 50% mērķis, un mums ir izdevies to. Mm, uh, panākt, ka 50% no šiem padomdevēju grupām ir, ir sievietes pētniecības. Un tas ir interesanti, tāpēc, ka eh, no sākuma tika teikts, ka tas eh, nebūs eh, iespējams. Tomēr bija iespējams bez problēmām panākt 50%, un tā, manuprāt, ir laba zīme. Un tā ir arī zīme no komisijas puses, ka mēs sasniedzam rezultātus. Un tāpēc katru reizi vēlos atgriezties šeit, lai jums parādītu, ka mēs tiešām pilnībā īstenojam uh, Eh, to, eh, par, kuras, par ko esam vienojušies eh, šajā komitejā. Un vēl ir citi temati, kas ir saistīti ar dzimumu, un mēs esam skaidri norādījuši uz to, ka katru priekšlikumu, kuru mēs saņemam, tajā pieteicējiem ir jānorāda, kādā veidā tiks ņemta vērā dzimumu jautājumu. Tas ir būtisks jaunums, lai izveidotu jaunu domāšanas veids zinātnes eh, eh, kopienām. Tad būtisks ir arī zinātniskais veselības eh, panelis. Mēs ilgu laiku esam domājuši par tā mērķiem, ir bijusi sanāksme, būs sanāk šī mēneša beigās, tomēr šis jautājums ir sarežģītāks, un mums tam ir nepieciešams ilgāka laika, lai mēs panāktu visus rezultātus. Attiecībā uz vienkāršošanu. Tas bija galvenais motīvs eh, apvārsnī 2020, un es domāju, ka visi no jūs, jums, eh, kas ir šajā eh, telpā, jūs esat tiešām arī aicinājuši, uzstājuši uz vienkāršošanu. Mums ir jāatbrīvojas no komisijas mikromanagementa, mums ir nepieciešama vienotā finansēšanas schēma ātrākā grāntu piešķiršana, palīdzības piešķiršana. Es atceros, ka Karvalju kundzei bija īpašs sāraksts ar norādēm, un mēs esam visas no tām izskatījuši un sasnieguši, un tāpēc mēs esam, varam pilnībā teikt, ka esam panākuši vienkāršošanu, un, protams, ka uh, detaļas vienmēr ir būtiskas, un mēs ļoti cieši uh, novērojam to, uh, lai pieeja programmai būtu kļuvusi vienkāršāka, un ka mēs tiešām arī ņemam vērā spēles noteikums. Un radikāla vienkāršošana, protams, jebkurā gadījumā ir svarīga. Un tādā ziņā mēs arī esam panākuši rezultātus. Es nevēlos vēl daudz vairāk izteikties ar to arī kundze. Es vēlētos skaidri norādīt, ka no komisijas puses mēs eh, pilnībā respektējām par to, ko bijām vienojušies. To, ko bijām vienojušies. Un vēlos arī šeit minēt ne tikai atšķirīgos eh, punktus, bet arī uh, iniciatīvu, kuru jūs eh, visi eh, šeit esat atbalstījuši. Mums ir izdevies eh, dubultot finansējumu. Iespējams, Nības kundze to atcerās no iepriekšējās programmas, kurā viņa ļoti uzstāju šo prestižo iniciatīvu, kura šobrīd arī auga, lai kļūtu pieaugušāka ar šo 15 miljārdu eiro budžetu. Līdz ar to es domāju, ka tas viss ir saskaņā ar to, uz ko parlaments ir uzstājis. Mēs daudz ko esam panākuši. Es vēl varētu runāt par ļoti daudzām lietām. Vēlos uh, uzsvērt uh, to, ka mēs esam ievērojuši politisko vienošanos, un ir svarīgi tas, uh, ka no mūsu puses ir bijusi iespēja tik tiešām nākt pie jums un parādīt, kādā mērā mēs par visiem 100% respektējam to, ko jūs iekļāvāt institucionālos nolīgumos, un ka mēs arī jūs informējam par rezultātiem. Paldies! Paldies eh, ģenerāldirektora kungam. Tagad, eh, kolēģi, jūs varēsiet uzdot jautājumus. Runātāju sarakstā ir Van Nisāra kungs, lūdzu. Voorzitter, dank u wel. Heel graag eh, korte paar. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir daži ļoti īsi jautājumi. Kā ir iespējams uh, piesaistīt finansējumu jau uh, tagadējiem programmēšanas periodam. <clears throat> Iepriekšējais ja DFS un tagadējais DFS, mēs tur visu laiku prasījām līdzekļus šīm programmām, un vai tā līdzekļi, kas ir palikuši pār no iepriekšējā DFS, ir, vai ir iespējams tos pārcelt uz nākamo plānošanas periodu. Es gribēju vairāk informācijas Nu, turpmākajos mēnešos mums vajadzēs doties uz universitātēm, atbildēt cilvēkiem uz jautājumiem, un viņi gribēs ļoti precīzas atbildes. Tālāk, MVU aģentūra. Mums varbūt vajadzētu parūpēties, lai mēs atkal ne, neizveidojam kaut kādas jaunas struktūras dalību valstīs. Tas ir pietiekami labi organizēts. Viņi zina, ko darīt un kā to darīt. Uh, Un ja dalība valstīs, kas tāds vēl nav izveidots, tad, nu jā, varbūt tik daudz, kas tur uz vietas nenotiek, bet gribēju pavaicāt vai paplašinot sadarbību, mēs varam arī labāk izmantot to saskaņu miedarbību starp dažādām programmām, reģionālās attīstības programmām. Dalību valstu programmas tiek iesniegtas, tiek mm, iesniegt pieteikumu projektiem. Un ir eh, tādas reģionālas programmas, un es labprāt gribētu dzirdēt uh, Uh, jūs viedokli. Uh, mums Rēgija komitejai neilgi pirms vēlēšanām būs uzklausīšana arī par programmām. Ko jūs domājat, kā izvērtēt šo programmu kvalitāti? Un varbūt, ka varētu arī eksperts atsūtīt uz parlamentu, lai viņi piedalītos šajā uzklausīšanā. Paldies. Kolēģa Prādī, prego. Prādī, kungs, lūdzu. Grācija, prezidents. Paldies, eh, prezidents Konze. Jo sevišķi vēlētos eh, pateikties eh, eh, Smita kungam par to, ka viņš šodien ieradās. Tas ir ļoti būtiski, jo attīstība un pētniecība ir ļoti būtiska. Un tāpēc es vēlējos no sākumā runāt par veselības jautājumu un to, cik tas ir būtiski. Mēs tam pievēršam lielu uzmanību, lai samazinātu uh, zāļu izmaksas. Ļoti eh, bieži eh, tās ir eh, ārkārtīgi dārgas. Un visa pētniecība, piemēram, par metodēm, par zāļu kontroli Eh, tas viss ir nepieciešams, lai samazinātu zāļu cenu, un vēlos uzsvērt eh, to, ka arī izglītības aspekts, humanitārās izglītības aspekts ir būtisks. Vēlētos eh, uzsvērt to, ka izmaiņas, kādas mums tā priekšā, būs jāparedz ilgspējai iespēju radītu nemateriālās vērtības, kas ir ļoti būtīgas, eh, lai mēs varētu dzīvot. Un tieši tādā veidā mēs varēsim attīstīt tādus konceptus kā cilvēcisko cieņu un kopīgo īpašumu, kopīgās vērtības, nemateriālās vērtības, kas ir ļoti būtiskas. Tikpat būtiskas kā materiālās vērtības. Un vēl viens aspekts, par kuru vēlējos runāt, arī tāpēc, ka mani e, ļoti satrauc e, klimata izmaiņas, ir tad, tas, e, kādas problēmas izraisa klimata pārmaiņas. Vai varētu būt kādas sinerģijas starp enerģētikas izpēti un teritorijas uzturēšanu, kas varētu būt ļoti būtiski? lai varētu risināt šīs problēmas. Un pēdējā lieta vēlējos atgādināt. Esmu dzirdējis, ka pastāv zināmas problēmas attiecībā uz uh, vienotajām tehnoloģiskajām iniciatīvām, attiecībā tieši uz laika grafiku, jo es nedomāju, ka būtu iespējams uh, regulēt šīs aktivitātes, uh, kurām ir rūpniecisks raksturs ar termiņiem, kas ir noteikti apmērsnī 2020, un ka ir nepieciešams eh, pētīt eh, konkrētu eh, situāciju. Paldies, Hercogas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti liels prieks redzēt Smitkungu pie mums. Uh, Ir labi, ka mēs varam tikties ar strateģiskajiem partneriem, un es ceru, ka mums šī partnerība būs tikpat laba arī turpmāko gadu laikā. Ir eh, tagad piešķirts vairāk līdzekļu 1A kategorijai un izpētēji kā tādai. Bet, ja mēs salīdzinām vēlamo ar esošo, to, tātad cik daudz līdzekļu mūsu rīcībā un ko mēs vēlamies ar tiem paveikt, tad vairs uh, nevaram plīst pušu no optimisma. Uh, un mums ir jāsaprot, eh, kā piesaistīt vēl vairāk līdzekļu un kas notiks, kad būs DFS vidusposma pārskatīšana. Parlaments ļoti skaidri pateica, ka mums ir nepieciešams šie līdzekļi, jo izpēte un attīstība un tāda pātrināta izpēte ir uh, galvenie uh, instrumenti, kā cīnīties pret krīzi. Mēs daudz diskutējām, galējo lēmumu pieņēma dalību valsts tieši par finansējumu, un es vēlējos pavaicāt, kā mēs varam parūpēties, lai dalību valsts neatsakās no finansējuma izpētēji, un lai viņi, kā mēs varam panākt šo pievienoto vērtību, very, very un parūpēties, lai dalību valstis tiktu ciešāk iesaistītas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Otrs jautājums. Ja trūkst līdzekļu, tad mums ir jāatgriežas pie uh, sākotnējiem principiem. Tā tad tā vietā, lai debatētu gara un plaši, ka mums nav pietiekami daudz naudas, mums ir jādiskutē par pamatprincipiem. Un es gribēju jūs uzteikt izpētes eh, fonda eh, pārvaldība ir notikusi ļoti veiksmīgi līdz šim, un tādēļ es jūs gribēju patiešām uzteikt paldies. Ola kolega Toja, prego. Grācija. Vārds eh, Tojas kundzei. Paldies, priekšstājas kundze. Es arī vēlētos pateikties ģenerāla direktoram par to, ka viņš ieradās, un arī par to, ka viņš ir tiešām uzsvēris šo sadarbību starp parlamentāro komiteju un komisiju. Es ļoti augstu vērtēju ātrumu, un arī eh, saturīgumu. Un eh, to, kādā veidā tika ņemti vērā eh, visi principi un vīzijas, uz kuriem mēs bijām norādījuši. Un es vēlētos uzdot ļoti konkrēts jautājums. Tāpēc, ka visas vīzijas mēs jau esam iepriekš pauduši. Un tad man jautājumi būs ļoti konkrēti. Man ir tāds, tāds kā ierosinājums, e, ir ļoti jāuzmanās, e, lai pārāk visu nesadrumstalotu ar um, dažādām mazām sadaļām, tad, tad e, šo lielo ietekmi, kāda var būt apvāršiem 2020. Jo tas ir viens no retajiem uh, instrumentiem, kāds mēs varam dot dalībvalstu rīcībā, lai viņas varētu pārvarēt krīzi produktīvā veidā. Un tāpēc lūdzu, esiet uzmanīgi nevajadzētu to visu tā ļoti sadrumstalot, visu šīs iespējas ir ļoti, būtisks, eh, konkrē, ļoti būtiski konkrētā ietekme, eh, kāda eh, tam visam būs uz sabiedrību. Un jautājumi ir precīzi. Un mums vajadzētu uh, spēt uh, informēt sabiedrību. Mēs visi esam ļoti uh, labi izpētījuši apmēram 2020 Arī e, Itālijā ir bijušas prezentācijas par šo jautājumu, tomēr e, arī Itālijā joprojām pastāv liela neusticība, un e, līdz ar to e, tagad iespējams ir sāksies jauna e, fāze, mums ir jābūt e, e, ļoti uzmanīgiem ar informāciju, kādu mēs sniedzam, un vai jūs varētu mums informēt nedaudz par e, to, kā tas viss tiek organizēts, e, jo e, mums jāspēj orientēties arī šajā organizatoriskajā struktūrā, kāda ir programmai. Jo tādā veidā mēs varēsim saprast, eh, kur cilvēki var eh, rakstīt un lūgt informāciju, eh, kā jūs organizējaties, lai īstenotu programmu. Nu, tad kādā veidā, tad, kad būs priekšlikumi, kā norisināsies konkursi, vai būs kādi eksperti, jo mums tas liekas diezgan neskaidri šobrīd. Uh, mums eh, vajadzētu būt eh, spējīgiem izskaidrot visas eh, šīs lietas, jo nevar būt tā, ka parlamentārieši nezina, ko par saviem darba pienākumiem. Un visbeidzot, tas arī laikam viss no manas puses, jo kolēģi jau ir daudz izteikušies, bet attiecībā uz informāciju, kuru jūs mums sniedziet attiecībā uz konkursiem, tātad, jo vairāk būs, mums būs šādas informācijas, jo labāk mēs varēsim sadarboties. Un tādā veidā e, visi e, varēs būt vienlīdzīgi piedalīties visos e, procesa, visās procesa daļās. Midlēks konsults. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es sākumā vēlējos pateikties ģenerāla direktoram Smita kungam par to, ka viņš ir ieradies uz komitejas sanāksmu un uh, informē par to, kas tad notiek uh, apvāršņa 2020 sakarā. Un mēs tagad arī mierīgu sirdi varam doties atpakaļ uz saviem vēlēšanu apgabaliem un varam pastāstīt, ka patiešām lietas ir sakustējušās un kaut kas arī tiek darīts. Domāju, tās ir patiešām ļoti labas ziņas, eh, kuras mēs varam pavēstīt tālāk saviem vēlētājiem. Man ir divi konkrēti jautājumi. Eh, Pirmais īstenībā sasaucas ar Tojas kundzes teikto. Tātad kāda izskatās organizācija? Kāda ir šī struktūra jūs ģenerāla direkcijā? Kas ir atbildīgs par uh, programmu pārvaldību? Uh, Es saprotu, ka tas vairāk attiecas tieši uz aģentūrām. Un eh, ir īpašas eh, programmas, kas veltītas eh, MVU, tur ir īpaša aģentūra, kas nodarbojas tieši ar šiem jautājumiem, bet arī citu programmu īstenošana notiek pateicoties ārējām aģentūrām. Kas tad notiek uz vietas, kas notiek jūsu kabinetos? Un šīs um, universitātes uh, pētniecības institūti, vai ar viņiem pietiekami laba sadarbība ir izveidojusies? Un otrs jautājums. Programmu saturs. Parlamentā bija tādas apjomīgas uh, debates pēc NSA skandāla Amerikā, pēc šīs noklausīšanās Un tagad mēs uh, ceram pirms uh, sasaukuma laika beigām uh, šos jautājumus atrisināt. Digitālais vienotais tirgus, Eiropas mākonis un IKT jomai ir atvēlēts pietiekami um, liels līdzekļu skaits. Un es gribēju pavaicāt, ko darāt jūs, lai Eh, ņemot vērā to, kas notiek eh, Amerikā un eh, uzlabojot paši savu drošības infrastruktūru, mēs varētu būt neatkarīgāki digitālā jomā, vai ir jau bijuši kaut kādi konkursi? Es gribēju teikt, ka ļoti daudzi Eh, kolēģi bieži vien apmeklē savus vēlēšanu apgabalus un vēlētāji uzdod jautājums, ko jūs tagad darāt, pie kā jūs strādājat, un es domāju, ka tieši šie drošības un datu drošības jautājumi viņiem ir ļoti svarīgi. Paldies. Kolēga Johnson par prego. Čāsākums lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies Robertam Janam Smitam, paldies viņa kolēģiem par eh, ļoti eh, veiksmīgu, labu ziņojumu, paldies arī par sadarbību, kas līdz šim mums ir izveidojusies, kad runājam par apvārsnes 2020 eh, prioritātēm. Ja runājam par dzimumu perspektīvu, šo dzimumu komponenti, Jums eh, šķīta, ka 50% būtu pietiekama laba kvota. Nu, varbūt, ka varētu to vēl augstāk eh, šo latiņu pacelt. Es gribēšu, gribētu uzdot vairākus jautājumus, ne jau tādēļ, ka es kritizēju programmu, bet es uzskatu, ka ir iespējams panākt vēl vairāk. How can we, the, the instruments about Eurostar and, and, and the, uh, the, the, uh, the SME? MVU paredzētās programmas, kā tās labāk saskaņot, kā panākt labāk šo programmu miedarbību, lai tās uh, cita, citu papildina. Un otrs jautājums. Man šķiet, ka Nistelroja kungs ir paveicis ļoti labu darbu, ņemot vērā dažādu fondu izmantojumu arī sa sadarbībā ar um, Avārsnes 2020 programmu. Dažās dalību valstīs prioritārāks status tiek piešķirt struktūra fondu līdzekļu izmantojumam, kompensējot citus fondus tādā veidā. Ja varā, jūs varētu pastāstīt eh, aktuālāko informāciju par to, es piekrītu ka tas ir dalību valstu pārziņā, bet arī mēs noteikti varam sniegt palīdzīgu roku. Daž jautājumi par uzņēmumiem un privāto sektoru. Uzņēmumiem, manuprāt, joprojām ir pietiekam daudz resursu, lai tie varētu uh, piešķirt līdzfinansējumu izpētēju un attīstībai. Vai jūs varētu pastāstīt ko vairāk? Tātad jūs teicāt, ka ir iespējams šis līdzfinansējums no privātā sektora. Tas bija jautājums, ko vēlējos uzdot. Esmu ļoti optimistiski noskaņots, optimistiski raugos nākotnē un vēl atsaucoties uz privāto sektoru. Uh, kolēģi no Zviedrijas un citām valstīm zina, ka izpēta un attīstība šīs programmas ir, protams, neatraujami saistīts ar to, ko dara dalību valstu iestādes. Vai izpēte un inovācijas tiks vairāk varbūt tā paplašinātas un izvērstas visā Eiropas līmenī? Paldies! Paldies! Faktiski Esam eh, nonākuši līdz runātāju saraksta pusē, sēdam runātāju sarakstu un tagad eh, vārdu, dosim vārdu Janam Smitam. Eh, viņš dos atbildes uz pirmajiem jautājumiem. Thank you very much. We do it indeed. Uh, liels paldies. Jā, te praktiski bija divi raundi. Nistelroja kungs minēja jautājumu par maksājumiem. Un uh, situācija ir satraucoša, kā jūs zinat, ļoti labi. Uh, Uh, Odīkungs un arī Hercogs kundze zina, ka padome sistemātiski samazina šos uh, maksājuma kredītus. Un tas nozīmē, ka mēs esam septītajā apāršņa programmā un uzņemamies milzīgas saistības, bet um, pēc tam maksājumi neseko. Un mēs izveidojam tādu milzīgu apjomu. Un ar, esam aprēķinājuši, ka mums būs 1,1 miljards gal galā pietrūks šiem maksājumiem. Un Tas radīs milzīgas problēmas. Man ir liels prieks, ka jūs to pieminējāt, un es ceru, ka jūsu komiteja un arī citas komitejas Eiropas parlamentā pievērš šim jautājumam lielu uzmanību, jo šobrīd, tā teikt, rēķina uh, maksāšanas atcelšana palielina šo kredīta rēķinu, tātad tas ir tā kā aizņemšanās uz kredīta. Un, kā es teicu, padomu samazinot šos maksājumus, šos reālās naudas plūsmas, radīs milzīgas problēmas pāris gadus tālāk nākotnē. Tālāk maziem vidēju uzņēmumi. Jā, mēs jau izmantojam esošo aģentūru, kas strādā labi. Attiecībā uz apvārsni 2020 mums būs tiešā pārvaldība. Tātad ir nacionālās organizācijas un ir svarīgi, lai izpildu aģentūras, ko mēs izmantojam, lai tās būtu gatavas un darbotos pēc iespējas kvalitatīvāk. Tālāk apvāršana 2020 paplašināšana un um, sasaiste ar struktūra fondiem mēs izstrādājam vadlīnijas, kas būs viegli izmantojams un kas parāda, kāds instruments, kāda programma ir piemērots kādām konkrētām vajadzībām. Bet tā tik tiešām ir, jā, ka mums ir šobrīd milzīga iespēja nodrošināt, lai 60 līdz 70 miljārdi no eh, struktūrāliem un kohēzijas fondiem, kas ir paredzēti zinātnē un inovācijām, lai tiktu izmantot tiešām pēc iespējas iedarbīgāk. Un te mēs runājam par viedu specializāciju. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar kolēģiem no reģiona ģenerāla direktorāta, lai nodrošinātu, ka dažādas eh, struktūra eh, fondu programmas veikt šo viedo specializāciju. Mēs esam izstrādājuši pirmos partnerības sadarbības līgumus, ar Poliju pirmais šobrīd, un mēs gribam nodrošināt, ka tik tiešām pietiekam daudz pētniecības un zinātnes darbības tiek iekļauts šajos partnerības līgumos. Tātad mēs cieši sadarbojamies ar kolēģiem uh, reģio ģenerāldirektorātā, un uh, šis darbs tik tiešām virzās uz priekšu ļoti labi. Prodīkungs minēja veselības jautājumu un nepieciešamību samazāt izmaksas jaunu zāļu izstrādē. Jā, jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Tāpēc esam ierosinājuši šo publisko-privāto partnerību mehānismu zāļu izstrādē, lai joprojām tiktu ģenerētas jaunas idejas un koncepcijas, kuras ātri pēc tam varētu ieviest tirgū. Ļoti labi, ka jūs minējāt arī humanitārās zinātnes, jo tā ir disciplīna, kas nevienmēr tā tieši iesaistās pētniecības projektos, bet tā tāpat laikā var dot milzīgu ieguldījumu, lai risinātu ļoti svarīgs jautājums. Hercogs kundze, jūs atsaucāties uz vienu no nu, tādiem lieliem murgiem saistībā ar uh, apvārsni 2020. Tas ir pārāk liels pieprasījums. Ja budžets tiek samazināts uh, nacionālā līmenī, pa 600 miljoniem tas ir samazināts, tad visi tie cilvēki, kuriem līdzekļu pietrūks citur, tie griezīsies pie apvārsnes 2020. Nu, katrā ziņā mēs redzēsim milzīgu līdzekļu pieprasījumu. Es ar Burgiņonu kungu, jā, man ir prieks, ka viņš šeit ir klāta, jaunā pētniecības centra vadītājs. Arī viņi redz tādus tumšus mākoņus pie debesīm, jo jaunā sistēma vienkārši var sabrukt zem tā pieprasījuma smaguma, ko mēs saņemsim. Un tāpēc, Hercogs kundze, jums ir pilnīgi taisnība. Mums ir jāuzstāj arī dalību valstīm ir jātērē līdzekļi nacionālā un reģionālā līmenī zinātnēm pētniecībai. Mēs turpinām ar šo 3% apropriāciju līmeni, tātad dalību valstīm 3% no sava IKP ir jātērē zinātnei līdz 2020. gadam. Un nu, man šķiet, ka būs tiks izstrādāt šajā jomā ļoti interesants uh, dokuments, jo pirms vasaras jūs saņemsiet Olī Reina uh, un arī Kvinas kundzes izstrādāt dokumentu par uh, pētniecību un zinātni. Un ir interesanti, ka Reinkungs, kurš ir tas, kurš ir iesaistīts Eiropas uh, pusgada darbā un ekonomiskajā politikā, ka viņš kopā ar manu uh, komisāru izstrādās šādu komunikācijas eh, dokumentu par to, kādu pasākumu nepieciešami zinātnes un inovāciju jomā. Tātad mēs turpināsim likt šo spiedienu, jā, ir nepieciešams investīcijas nacionālā līmenī. To es kundze. Jūs gluži pareizi norādījāt, ka mums jānodrošina apāšņa 2020 ietekme, ir jāskatās uz reāliem sasniedzamiem rezultātiem un ir jāatgūst uzticība no dažādām nozarēm, to minēja jūsu kolēģi, jā, ka nozaru līdzdalība iepriekšējās ietver programmās ir eh, samazinājusies, daļai gan sistēmas, birokrātijas dēļ, bet tagad ar apvārsni 2020 un ar vienkāršošanas eh, pasākumu, es domāju, mēs varam uzlabot uzticību šai sistēmai. Pirmā reakcija, ko esam saņēmuši no mazajā, maziem un arī lieliem uzņēmumiem, ir ļoti daudz sološi. Viņi uzsaskata apvārsni 2020 kā tieši to programmu, ko viņi ir gaidījuši un kas ir vajadzīga piešķiršanas kritērija, līdzekļu piešķiršanas kritērijiem jābūt pilnīgi skaidriem. Cilvēkiem jābūt pilnīgai skaidrībai, ko viņi prasa, kādi ir nosacījumi. Mums ir jāliek informācija, dažādas vadlīnijas, um, um, internetā, mājaslapā, lai viņi varētu redzēt, uz ko viņi var pieteikties, uz kādiem pamatiem tiek piešķirt līdzekļi. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, tas ir caurskatāmības jautājums. Tam ir jābūt pilnīgi skaidriem, kas piesakās uz līdzekļiem. Un šai kontekstā Vēlreiz un vēlreiz gribu uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīga loma ir nacionāliem kontaktpunktiem. Visās dalība valstīs, kur ir nacionālie kontaktpunkti, tik tiešām ir jādarbojas arī kā tādiem apvārsnes 20-20 vēstniekiem, lai informētu tos, kas piesakās uz līdzekļiem un lai tālāk attīstītu šīs programmas. Nīblers kundze, jūs pāris vārdus teicāt par jauno organizāciju. Mums līdz šim pētniecības un inovācijas jomā ir bijušas divas aģentūras, tā ir EC izpilda aģentūra un e, pētniecības izpilda aģentūra. Tās e, veids kolosālu darbu, to ir atzinusi arī revīzijas palāta, ka šīs aģentūras darbojas ārkārtīgi labi. Mēs ne, neradīsim tagad jaunu aģentūru, mēs stiprināsim esošo aģentūru darbu tā, lai tas labais darbs, kas jau ir uzsākts, lai tas turpinātos. Mēs izmantojam šīs aģentūras vairāk un vairāk, tāpēc, ka mēs saņem, saņemsim uh, uh, par 30 miljardiem lielāku finansējumu, bet par 5% mazāk darbinieku mums būs. Tā, tad, ja mēs izm neizmantosim jaunas pārvaldības sistēmas, tad mēs vienkārši netiksim galā ar visu šo milzīgo līdzekļu apjomu un uh, pieprasījumu apjomu. Jautājums par NSA. te es domāju, ka tas ir saistīts ar uh, kiberdrošību un Eiropolu šai kontekstā. Mēs noteikti varēsim dot jums vairāk detalizētas informācijas. Domāju, ka tā bija viena no sarežģītākajām daļām, kad mēs gribējām uzsākt uh, šos priekšlikumus, ja vairāk dalībvalsts uh, bloķēja šos priekšlikumus. attiecībā uz Eiropolu Kristians Eilers. Manuprāt, no jūsu puses ir sekojis visam šim jautājumam ļoti detalizēti, bet es katrā ziņā pēc sanāksmes došu jums detalizētāku informāciju par NSA. Tālāk par uh, dzimumu līdztiesības jautājumu. Uh, jā, kā jūs redzat, mēs esam nosprauduši nevis 40, bet 50% šo robežu, tātad mēs spējam te būt efektīvi. Uh, tāpat mazo vidēju uzņēmumu instrumenti uh, darbojas sadarbībā ar citiem instrumentiem. Ir svarīgi, ka jūs minējāt arī šo saskaņotību ar struktūru fondiem. Jūs runājat arī par privātā sektora iesaistību un privātais sektors nav līdzdarbojies iepriekšējās ietvaru programmēs, kā mēs to cerējām. Tas bija birokrātijas uh, dēļ, bet arī tāpēc, ka programma nepieļāva inovāciju iekļaušana, bet eh, nākošā perioda šī programma iekļauj ne tikai zinātni, bet arī pētniecību, un tā dos liels iespējas gan lieliem, gan maziem uzņēmiem iesaistīties. Un tie kontakti, kas mums ir bijuši ar lieliem, maziem uzņēmiem, ir diezgan daudz sološi, man šķiet, ka palielināsies līdzdalība tieši šajā mūsu ekonomikas ļoti svarīgajā segmentā, jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, Uh, ietver programmas mērķis ir stiprināt Eiropas uh, industrijas konkurētspēju, un tāpēc arī pašai industrijai nozarei tā tad ir jābūt iesaistītai. Un tagad uzsāksim otro jautājumu kārtu. Būs astoņi runātāji, katram tiek piešķirtas eh, divas minūtes. Valēskie kungs, lūdzu. Signora Presidenta, <clears throat> Director General, one concern. Priekšādātā ģenerāldirektora kungs, eh, Dažas piezīmes no manas puses. Es nu pat saņēmu uh, signālu vēstuli no Polijas parlamenta, ka viņi nav apmierināti un ka viņi nevar pieņemt šos brīnišķīgos mērķus, ko esam izvirzījuši 2020. gadam. Tie ir ambiciozi. Man šķiet, tie ir zināmā mērā loģiski, bet bažas ir tādas, ka šobrīd attīstītās valsts tos ir izvērsušas, neievērojot zināms ierobežojumus limitus, un tāpēc ir nepieciešama zināma tolerance un limitu, un nevar vienkārši tikai tā sapņot un šos sapņus nospraust kā mērķus. Tā tad man šķiet, ka te nedaudz ir tāda sapņošana notikusi. Mums vajadzētu būt vairāk būt pie zemes pietuvinātiem. Vēl viens vērojums. Man patīk šī ideja, ka mums ir apvārsnes tā teikt, tāds tālāks skatījums attiecībā uz pētniecību un attīstību. Zinātne ir kaprīza, un tāpēc ir nepieciešams laiks. Tātad šī, manuprāt, ir ļoti atbilstoša stratēģija. Bet viena lieta par pētniecību un ražošanu. Zinātne var būt neatkarīga Un mēs nezinām īsti vienmēr, kad, kur un kā var notikt kaut kāds atklājums, kas mainīs, eh, teiksim, kaut ko būtisku mūsu pasaulē. Tāpēc es domāju, ka ir jāvirzās uz priekšu visās frontēs. Es zinu, ka smadzeņu pētījumi šobrīd ir ļoti, eh, teiksim, izvērsti. Šis, eh, šie pētījumi ir ārkārtīgi dārgi. Tātad, lai izpētītu, lai saprastu, kas notiek smadzenēs, kas notiek cilvēku prātā, bet tas maksā ārkārtīgi daudz. Uh, Eh, bija kolēģi, kas runāja par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tie ir mazi, bet tie var būt ārkārtīgi inovatīvi. Es esmu pats līdzdarbojies ļoti labos eh, projektos, eh, ko finansē arī Eiropas Savienība, un kas ir parādījuši, ka ļoti labas inovācijas var nākt no tādiem ļoti maziem uzņēmiem, tā ka atzīsim, jā, pētniecībā un attīstībā cilvēki strādā, viņi nodrošina darba vietas, viņi var būt pastāvīgi un viņi virz uz priekšu Eiropu. Un um, vēl. Tā kā es pārstāvu sociālās zinātnes, es domāju, ka tehniskā pasaules daļa tiek pārāk, tā teikt, pārvērtēta, uzsvērta. Es katrā ziņā gribētu atkal pievērst uzmanību arī, ka sociālai aspekti ir ārkārtīgi būtiski šajā kontekstā. Ja Eiropa grib būt mājas tādiem laimīgiem cilvēkiem, tad uh, eh, sociālā un psiholoģiskā pētniecība to nedrīkst pa zemu novērtēt. Un jaunas lietas, kas parādās. Uh, runātājs saka, es gribu pabeigt. Mācijā notiekošais darbs, eh, manuprāt, ir ļoti svarīgs un pavisam daži noslēguma vārdi. Kā Eiropā tiek izvērtēti daudziem dažādiem projektiem? Es vēlētos eh, jūs lūgt ievērot runāšanas eh, laiku, tādā, ka eh, mums neizdosies visiem izteikties. Dziękuję bardzo, ja szybko. Kiedy mowa o procedurach i o poszanowaniu uczciwych zasad gry... Girekungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. A dlaczego? Bo wielkie znane firmy. Es domāju, ka e, Šeit ir jārunā arī par dažu projektu anonimitāti, jo reizēm ir milzīgi uzņēmumi, kuri, ja viņiem nav zinām anonimitāte, tad viņi zaudē savu konkurētspēju. Piemēram, Polijā dažkārt tiek bloķēti daži projekti vai inovācijas, kurus varētu uzskatīt, e, teiksim, daži citi varētu uzskatīt par kaut kādiem bīstamiem. Uh, Tāpēc es domāju, ka zināmiem projektiem būtu jānodrošina arī zinām anonimitāte. Merci, madame. Vārds Odīkungam. Paldies, priekšsēdātāji. Es arī gribētu pateikties ģenerāla direktoru kungam un. Man būtu daži uh, komentāri par šiem maksājumiem. 1,1 miljārds Tad, kad tika dots apstiprinājums uh, šim finanšu ietvaram, tad parlaments teica, mēs nekad nepamaksās, ne, neprakstīsim to, ja šie kredīti, maksājumi kredīti netiks attiecināt uz konkrēto periodu, uz ko tie attiecas. Paldies arī par to, ko jūs teicāt par vienkāršošanu. Man ir tāds jautājums. Kā jūs saskatat uh, nākotnē attiecībās pašreizējo situāciju? Mēs esam iekļāvuši finanšu pārskata klauzulu 2016. gadā, jo mums šķiet, ka ir daudz jaunu politiski elementi, dalība valstīm ir jāfinansē savs publiskais finansējums, apvienotā karalista varbūt vairāk būs savienībā, mums būs jauna komisija, jauns parlaments, jauns Eiropa padoms priekšsādātājs. Kā jūs uh, saskatat šo politiskās pārskata klauzulu, kā tas notiks? Mums uh, uh, tagad tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un pētniecības politika varbūt varētu būt jauna Eiropas Savienības politika, tāpat kā kultūra. Tātad eh, nacionālie maksājumi tagad tiek pārcelt vairāk tā kā Eiropas līmenī, tātad mums ir nepieciešams tāds kopīgs skatījums. Un pēdējais vērojums, kā jūs saskatāt eh, šo koordināciju ar dalību valstīm? Eiropas eh, revīzijas palāta un Nacionālajā auditu biroja, tātad kā mēs varētu saskaņot labāk maksājums reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, uh, Notiek šī sadarbība armijas līmenī, tāpat arī diplomātiskā, kā tas viss ir eh, zinātnes līmenī. Tātad vai nevajadzētu labāk koordinācija attiecībā uz eh, to, kas tiek tērēts eh, izpētē? Un kāpēc to nevarētu darīt, piemēram, Eiropadoms līmenī Van Rompēkungs? piemēram, viņš runā ar valstu vadītājiem par konkrētām tēmām, kā piemēram par aizsardzības jautājumiem, un 2014. gadā tiks izvērtēts līdzinējais darbs, notiks arī vidustermiņa izvērtējums un kā pētniecība tiks izvērtēts. Es gribētu citēt no Eiropadomas. Eiropadome tātad iz, izvērtēs konkurētspēju, ņemot vērā energo resursus, infrastruktūru, patentu situāciju, pētniecību un arī viedo specializāciju un ģenerēskās tehnoloģijas. Tātad mēs redzam, ka nav tāda globālu skatījumu attiecībā uz Eiropas pētniecību. Vai šis nebūtu tas īstais brīdis, kad ievērst šo ideju un izvērst tādu konkrētu uh, Eiropas Savienības pētniecības un attīstības uh, skatījumu? Paldies, Correro de Campus. Uh, kungam vārds. Eh, nu- Paldies um, par to, ka šodien mums uh, pievienojāties eh, ģenerāldirektora kungs. Jūs eh, ļoti precīzi Īsaicētais eh, par eh, nolīgumiem arī saistībā ar dzimumu līdzsvaru, MVU, sociālām zinātnēm, humanitārām zinātnēm, eh, birokrātijas samazināšanu. Un Eiropas pētniecības padoma atbalsta visu šīs idejas. Tomēr man ir pāris jautājumi. Ir skaidrs, ka, protams, jūsu ievadvārdi bija ļoti plaši un jūsu atbildes uz mūsu jautājumiem ir daudz interesantāks nekā jūsu uh, prezentācija. Tomēr man ir divi praktiski jautājumi. E, pēdējās e, programmas e, beigās bija virzība uz nacionālajiem finansēšanas instrumentiem, un mums šķiet, ka tas ir beidzies līdz ar 7. ietveru programmu, vai būs iespējams paaugstināt kopienas ieguldījumu šajā jomā. Un eh, tad par reģionālajiem eh, fondiem Johansson kungs eh, jau minēja, un jūsu atbilde bija ļoti apmierinoša. Kā pastāv sadarbības starp dalībvalstīm un DJ Regio, tomēr bija publiskā privātā, publiskā privātā mm, partnerība attiecībā uz um, ūdens enerģiju. ir jāveic vēl ļoti plaša pētniecība šajā jomā, jāpēt jaunās tehnoloģijas. E, mums ir e, bijis ļoti interesants e, seminārs par ķīmisko procesu izmantošanu enerģijas uzglabāšanai. Un tā ir tāda joma, kuru nomāca citas pētniecības jomas. Es nesaku, kur kā, kāds enerģijas avots būtu labāks par citu, tomēr es uzskatu, ka ir vērts Eh, skatīties uz to eh, plašāk. Un visbeidzot, es domāju, ka būtu labi. Eh, skatīties uz to, kāda ir pētniecības saistībā ar zālēm, jo zāles ir ļoti dārgas. Dalībās iegūda ļoti liels līdzeklis, lai palīdzētu pacientiem, tomēr iespējams daudz efektīvāk būtu uh, sasaistīt dažādus pētniecības centrus. Visā Eiropas Savienībā to varētu izdarīt, tomēr mums ir eh, nepieciešama Eiropas Savienības rīcība politika šajā jomā. Pilāra Kastiljo kundze. Paldies, ģenerāldirektora kungs. Mēs jau daudz reiz par to esam eh, runājuši, tomēr es domāju, ka šī ietver programma ir ļoti veiksmīga. Eh, Tā ir tāda kā robežšķirtne Tomēr, ja mēs skatāmies, eh, kādā veidā programma ir tikusi īstenota, ir eh, ļoti svarīgi ņemt vērā eh, cilvēku piekļuvi tai. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs vienmēr dzirdām no MVU puses, no pētniekiem, no visiem iesaistītajiem. Mums ir bijuši plaša pieredze šajā jomā, un šeit komisijai vajadzētu rīkoties, tāpēc, ka es domāju, ka mums ir nepieciešamie instrumenti un atbildes, lai garantētu to, ka ir pienācīgi pēcpasākumi un eh, ka eh, programmas izsnošana tiešām palīdz risināt realitāte aizsošās problēmas. Un svarīgi ir eh, tas, ka jūs tiešām nošķirat šo pirms un pēc, un ka ir šī jaunā fāze, es vēlētos zināt, kā eh, komisija var pareizi īstenot pieņemtos lēmumus, lai garantētu to, ka mēs eh, tik tiešām eh, veicam kvalitatīvu soli šajās pētniecības jomās. Paldies! Paldies. Tad, uh, Hokmārka kungs, man ir jautājums uh, jau ilgi parlamentā. Mums visiem ir bijis mērķis uh, samazināt birokrātiju. Uh, attiecībā uz ietver programmām. Un tajā pašā laikā ir arī e, vēlme regulēt to, kā nav tiek izmantota. Es ceru, ka e, lēmums, e, kuru mēs pieņēmām, tika veikts, lai būtu samazināta birokrātija. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā, kā arī to, kā jūs garantēsiet to, ka pētnieki visā Eiropā, ka viņiem ir mazāks birokrātijas sloks, piedalīties dažādās programmās. Un otrs jautājums ir šāds. Tātad eh, iespējas eh, sasaistīt eh, ietver programmas ar struktūru fondiem. Kā jūs rīkojaties, lai to visu padarītu pēc iespējas vienkāršāku? Paldies! Es vēlētos atgādināt priekšstājas kundzei, ka es izteicos ļoti īsi. Grāci, Paldies! Vārds Iner Koncai. Eh, paldies! Mums visiem ir cerība, ka šī programma pār 2020 eh, sniegs eh, labus kvalitīvus rezultātus. Un šādā kontekstā es vēlos pateikties par mm, ievadvārdiem. Jūs runājāt par šo pātrināto izpēti MVU, un tik tiešām MVU ir ļoti būtisks sektors, kas eh, par spīti eh, visam, eh, kuram par spīti visam ir izvies radīt jauns darbvietas. Līdz ar to ir ļoti būtiski, lai tieši MVU būtu īpaša aģentūra. Un kā jau ir teikuši kolēģi, ir ļoti būtiski vienkāršot administratīvās procedūras, tāpēc ka MVU Eh, vajadzētu samazināt birokrātisko eh, slogu. Un eh, jūs teicāt, ka enerģētika ir prioritārā joma un ka par 15% pieaugs izdevumi tieši enerģētikas sektoram. Tomēr es vēltos jautāt, šīs programmas ietvaros vai būtu iespējams sniegt īpašus nosacījumus grantiem lai eh, būtu iespējams gūt atbildes eh, uz jautājumiem eh, par to, kā uzlabāt atjaunojumās enerģijas resursus. Mm, šis ceļš ir ļoti būtisks, tāpēc, ka līdz 20. gadam jābūt 20% atjaunotās enerģijas. Ir būtiski skatīties, kā rit pētniecība šajā jomā. Un vai šī programma tam ir piemērota? Paldies! Eh, paldies, eh, Inērs Kunze. Mm, tad jautājumi ir uzdot, un tagad eh, vārds Jānis Smita kungām. Paldies par dažādajiem komentāriem. Es ļoti ātri atbildēšu, jo es zinu, ka jums ir citi darba kārtības punkti, par kuriem ir jādiskutē. Ļoti skaidri tika minēts pirmajā jautājumā. Poļu kolēģis norādīja uz to, ka mums nevajadzētu uh, ļaut eh, pētniec, atļaut tādu eh, pētniecību, tātad, eh, ko virs tikai zinātne, Avansija 2020 nav tikai lietišķā pētniecība. Tur ir ļoti liela programma dažādiem pētniecības veidiem, un tai ir piešķirts aizvien lielāks finansējums. Jūs pieminējāt eh, šo tā smadzeņu kārtēšanu, tā ir būtiska Eiropas Savienības iniciatīva, eh, kuru um, pārvalda kolēģi no Digi Connect, jo šī ir būtiskā joma, kur daudz kas vēl ir jāatklāj. Un mums ir nepieciešams risināt ne tikai tehniskās lietas, dabas, dabas zinātnes, bet ir būtiski pievērst uzmanību arī eh, sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Un mūsu eh, pieeja eh, ir tāda, ka mēs vēlētos risināt jautājumus, kas ir saistīti arī ar, piemēram, diabētu un sabiedrības novecošanos, un ka tas viss ir iekļauts projekties, jo, ja mēs runājam par tādu fenomenu kā diabēts, tas nav tikai jautājums par to, ka būtu jāizstrādā jaunas zāles, te ir iesaistīti arī dažādi e, izturēšanās e, aspekti, un tāpēc šeit ir jāiesaista arī e, dažādi humanitāri un sociāli aspekti, un tas ir diezgan liels izaicinājums. Bija interesants komentārs par projektu novērtētājiem, kas ir šie novērtētāji. Tad, ja jūs esat novērtētājs, kurš vienmēr novērtē uh, Ehm, tad, tad, eh, projektus, kuriem ir milzīga eh, vērtība, tad, eh, un ja tas, šis projekts tiek norādīts, norādīts, tad jums vairs nav īpašu iespēju darboties. Un, Ir tāpēc svarīgi, lai mēs arī aizsargātu novērtētājus, kuriem ir ļoti liela loma kolēģi novērtēšanā šajā sistēmā. Odīkums attiecībā uz maksājumu kredītiem. Uh, Mums tiešām ir problēma, un es jums sniegšu vairākas, um, vairākas detaļas rakstiski, jo šobrīd uh, ir eh, maksājuma kredītu trūk, trūkums, un mēs uh, izmantojam uh, priekšfinansēšanas uh, uh, iespēju, un mēs arī. Uh, Mums, mums ir bažas, ka uh, mums būs šāds uh, maksājumu kredītu uh, iztrūkums šie maksājumi ir nepieciešami, eh, lai eh, būtu eh, programmas priekšfinansēšana iespējama. Un šajā ziņā mums būs nepieciešama jūsu palīdzība, lai mēs varētu rast risinājumus. Jūs iepazīstinājāt ar ideju, Um, tātad virzīt zinātnē un pētniecību uh, tieši Eiropas uh, ekonomikas uh, politikas centrā. Tas ir būtisks jautājums, par to spridīs arī Eiropa padome, un no mūsu puses mēs to ļoti atbalstām. Es minēju iniciatīvu, kāda bija Reina kungam. Tātad, ka zinātnē un pētniecība tiešām ir jānostāda Eiropas ekonomiskās politikas centrā. Tomēr tas vēl nav panākts, līdz tam ir tāls ceļš ejams pirms zinātne un pētniecība būs pilnībā integrēta Eiropas eh, pusgadā eh, dažādās rekomendācijās eh, konkrētām dalībvalstīm attiecībā uz Eiropas ekonomisko politiku, un mēs turpināsim pie tā strādāt un pakāpeniski mēs sasniegsim mūsu mērķus. Vairāk no jums minēja saikni struktūra fondiem, un es jau minēju, ka mēs eh, tik tiešām atbalstām sadarbību eh, ar mūsu kolēģiem no DJ Reģio, lai garantētu to, ka partnerības nolīgumi attiecībā uz eh, operacionālajām programmām ar dalībvalstīm tik tiešām ņemtu vērā zinātnes un pētniecības uzsvaru inteliģentā veidā. Un um, ir tiešām uh, jāizvērtē visas, uh, visi plusi un mīnusi, lai fondi tiktu pilnībā uh, veiksmīgi izmantoti, arī tātad struktūra fondi zinātnē un pētniecībai. Tika minēts arī jautājums par elektrību, par enerģiju. Un ir skaidrs, ka uzglabāšana ir galvenais jautājums. Esam priecīgi par to, ka šī tā, privātā publiskā um, partnerība drīz tiks um, atrisināta Un eh, tieši šī eh, um, uzglabāšanas jautājums šodien mūs ļoti nodarbina. Eh, nesen izlasīju uh, ziņojumu arī par slimībām. Un mēs esam izveidojuši uh, tīklu par šīm slimībām, arī sadarbojoties ar ASV un Kanādu un Japānu, lai vispārīgākā veidā varētu risināt šo jautājumu par slimībām un zālēm, kuras ir nepieciešams, lai tās ārstētu. Eh, Pilārde Kastiljo eh, kundze norādīja uz eh, to, ka piekļuva ir ļoti būtiska, ka cilvēkiem ir nepieciešama viegli piekļušai programmai, un tādā ziņā Mēs cenšamies nodrošināt to, lai informācija par mūsu programmu būtu pieejama uh, internetā lietotājiem draudzīgā veidā, un ļoti būtiski ir arī tas, lai nacionāla līmenī būtu labi nacionālai kontaktpunkti. Tāpēc, ka no Briseles ir neiespējami, toties visām uh, dalībvalstīm, visam Eiropas reģioniem. Uh, šo darbu ir jāveic uh, labiem nacionālajiem kontaktpunktiem, kurus ir iecēlušas nacionālās iestādes, bet uh, kurus mēs esam apmācījuši un uh, kurus mēs esam certificējuši, lai garantētu viņu augsto kvalitāti. Tomēr šī uh, Eh, pieeja, eh, jo sevišķi eh, iesācējiem ir ļoti būtiska, iesācēji ir ļoti būtiski šajā sistēmā, tam nevajadzētu būt tādam kā veco vīru klubiņām, ir nepieciešami jauni un jauni dalībnieki, un līdz ar to nacionālai kontaktpunkti šai sakarā ļoti būtiski. Vairāk no kolēģiem uzdev jautājums par um, birokrātijas slogu samazināšanu, kā to, kāds ir veicams, un Kāda ir pasākuma šai sakarā? Tas ir ļoti vienkārši. Karvaljo kundze ir izstrādājusi ziņojumu ar 53 pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu birokrātijas slogu. Es to visu izlasīju. Tad, tad tur ir dažādi noteikumi. Un šo dokumentu ir at, at, at, apstiprinājuši arī šī komiteja, un tas ir galvenais motīvs mūsu vienkāršošanas darba kārtībā, un mēs Eh, centīsimies eh, iesādāt šos noteikumus eh, dalības noteikumos, kā piemēram grantu termiņus. Es domāju, ka šajā sakarā ir daudz paveikts. Un pēdējie <clears throat> komentāri bija lielā mērā saistīti ar to, ka nepieciešams lielāks budžets enerģētikai. Tas ir institūciju nolīgumu sakarā būtiski. Es eh, ceru, ka privātā eh, publiskā eh, partnerība drīz tiks izveidota, un es vēlētos arī noslēgumā teikt, ka vēlētos lūgt jūsu atbalstu, lai ātri varētu beigt sarunas pie šīs publiskās privātās partnerības pēdējais dialogs 19. februārī. Paļaujos uz jūsu atbalstu, kā šī partnerība drīz tiks pieņemta, un es vēlētos arī E, paust pateicību ne tikai jums, bet arī saviem e, e, kolēģiem, kuri ir manā birojā, kuri ir augstākās klases speciālisti un kuri ir veikuši lielu darbu, lai šo programmu apvērs 2020 kvalitīvi realizētu. Paldies! Grāci. Paldies! Tad komisijas vārdā uzstājās ģenerāldirektors Roberts Jānis Smits. Paldies eh, par eh, labo eh, darbu un tad ceru, ka drīz atkal šeit teiksimies. Bet tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Esam nedaudz iekavējuši darba kārtību, tāpēc lūdzu jūs nekavējoties atstāt šo sanāksmu zāli, tad tos kolēģis kuri nepiedalīsies nākamā punkta apspriešanā. Un uzsāksim uzklausīšanu par Eiropas pētniecības telpu. kas ir saistīta arī ar programmu apmērs 2020. Thanks. Madame, je voulais vous dire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 Atsāksim mūsu sanāksmi. Esam nedaudz nokavējuši darba kārtības eh, punktā sākumu. Diskutēsim par eh, ļoti būtisku tēmu šai komitējai. Tā ir cieši saistīta ar APārs 2020, kā arī ar mērķiem par eh, kuriem mēs runājām arī šī rīta debatēs, tad par mērķi realizēt eh, iespējas, eh, kuras ir sarežģītas, tomēr būtiskas, kas arī šajā gadā būs kā pamats tam, lai izveidotu kopīgu Eiropas pētniecības telpu. Šajos eh, mēnešos eh, par eh, šīm tēmām ir bijušas dažādas iniciatīvas. Un no vienas puses ir šī nepieciešamība, un otras puses ir arī politiskā um, izpratne, lai sasniegtu rezultātus. Un no sākuma es došu vārdu Žanam Pjeram Burguņonam, kurš ir ERC priekšādātājs. Lūdzu, jums ir dots vārds. Madame la Présidente. Euh, Med... Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels prieks būt jūsu uh, vidū un runāt pēc uh, šī jaunā amata, stāšanās šī jaunā amatā. Tātad pastāstīšu par uh, ERC, Eiropas pētniecības padomu, par pētniecību, un sākumā pavisam īsi. ERC uh, grib pierādīt, ka mēs varam uh, palīdzēt uzņēmumiem. EC iekļaujas e, Science for Europe iniciatīvā. E, tur līdzdarbojušies e, valstu ministrs, tāpat arī būs Kēnkungs, kurš ir kļūst par vienu no jūsu kolēģiem vēlāk. Un EC tad, kad Patočņikungs bija komisārs, tika izveidot un iekļauts uh, septītajā ietvaru programmā. Tātad ERC ir uh, audzis attīstījies un tāpēc gluži uh, dabīgi uh, sanāca tā, ka uh, Smita kungs un arī Kvinnas kundze ar savu darbu ir padarījuši to par ļoti svarīgu pīlāru programmu apvērs 2020 un tāpēc arī mēs par to šobrīd runājam. Daudz no jums ir ļoti aktīvi atbalstījuši ERC un it īpaši budžeta piešķīrums, kā jūs zinat, apvārsnes 2020 programmā, septītās ietver, programmas ietveros līdzekļi tur bija dubultoti. Tas nozīmē, ka zinātniskais darbs var turpināties, septītās ietver programmas uzsākto darbu uzsāktos darbus var turpināt un uh, var tāpat arī izvērst citas darbības. Tā tad tas bija mans pirmais galvenais uh, komentārs par tādu ļoti ātro ERC attīstību un par to, kā tas ir palīdzējis zinātnu, zinātnieku sabiedrībai un Runājot par citām valstīm, es te runāju par tātad trešajām valstīm, arī tur e RC ietekmi izpaudzies. Un tagad svarīgākais jautājums par programmām, kas atbalsta fundamentālo pētniecību, kāpēc tās varētu iekļaut apvārs 2020 uh, ietvaros un. Man liekas, ka jā, tas ir pamatot, tāpēc, ka tur ir gan pētniecības, gan inovācija elements un ir uh, valsts, ir vietas, kur uh, pētniecība notiek ļoti augstā līmenī. Protams, eh, fundamentālā pētniecība dod jaunus atklājumus un Tāpat tā veido augstu līmeņu speciālistus, kas atkal savukārt iesaistās uh, projektos. Un ir radušies tāda pārsteiguma momenta saiknes starp tādām pavisam neparedzētām jomām, jautājumiem. Un tāpēc arī jāsaprot, ka, protams, var rasties šādi ļoti reāli iegumi no fundamentālās pētniecības un uh, Uh, zinātnes, piemēram, Google uh, kompānijā. Divi cilvēki atklāja jaunus uh, digitālos algoritmus, kas tagad tiek izmantot ļoti plaši, un tas tālāk ir izveidojis citus ekonomiskos modeļus. Pieeja tā tad ļoti vienkārša. Mums ir skaidra ideja, kas eh, sākotnēji bija zinātniska un pēc tam izveidojās eh, ekonomiskas modelis. Un vēl viens piemērs, kas man īpaši patīk, jo iniciatīva nāca no Uh, rūpniecības sfēras, kāds inženieris atklāja ļoti interesantu veidu, kā uh, dekodēt uh, signālus naftas rezervāriem. Un tālākos kontaktos ar zinātniekiem tika konstatēts, ka šis ir tāds ārkārtīgi būtisks atklājums, un principā tā bija jauna tehnoloģija, kā apstrādāt signālus, to sauc par wavelet metode angļu valodā, un tā tika izstrādāta teorētiski no sākuma, un pēc tam to izrādās varēja attiecināt ne tikai uz naftas ieguvu, bet uz uh, veselu virkni dažādu jomu, uh, skaņai, attēliem, kur vien var izmantot šos signālus, un tas ir kļūst par ārkārtīgi svarīgu uh, veidu attēlu uzglabāšanai un dekodēšanai, Un šis, eh, šī tehnoloģija var palīdzēt mums eh, veidot, attīstīt jaunus eh, instrumentus arī kvanta mehānikā. Tā tad te ir ļoti labs piemērs par to, kā matemātiķi, informātiķi ir izveidojuši kaut ko jaunu un paplašinājuši daudz lielāku šo konkrētās atklājuma pielietošanas sfēru. Tātad šis ir labs raksturojums piemērs fundamentālajai pētniecībai, tātad kā tā var tik tālāk izmantot citās jomās. Vēl viena lieta, par ko gribētu runāt. Eiropa padome ir paredzējusi, ka divas trešdaļas pētniecības uh, programmai paredzētiem līdzekļiem būs jauniem pētniecībai. Tā tad ir jauna sākuma programma uh, jauniem zinātniekiem, pēc tam ir programmas daļa tiem, kas ir strādājuši jau 7-12 gadus pēc savu diplomu darbu izstrādes, un pēc tam ir tālāk finansējuma sistēma jau pieredzējušākiem zinātniekiem. Tātad mēs izdarījām savu izvēli, sadalījām savus līdzekļus starp šīm trim programmām. Mums ir apmēram 1,7 miljārdi eiro, kas nāk no vispārējā budžeta šajās programmās, tātad mēs dodam šiem jauniem pētniekiem iespēju veidot pašiem savas eh, zinātnieku komandas, un mēs tādā veidā paužam lielu uzticību viņiem un ļaujam viņiem justies drošākiem un pārliecinātākiem, ka Eiropā viņiem ir vieta un ka viņi var tālāk strādāt mm, ilgspējīgā veidā. Uh, risks ir tāds, ka uh, tad, kad mums ir izcils zinātnieki, citas valsts arī viņas grib pievilināt un piesaistīt strādāt tajās. Uh, Un tāpēc, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi arī visu laiku uzturēt šo saikni un attīstīt uh, jauno zinātnieku darbu. Es gribētu noslēgt diviem jautājumiem, kas jau tika minēti iepriekšējās diskusijās um, ģenerāldirektoru uzrunā, un tāpat arī tas izpaudās jūsu uzdotos jautājumos, ka ir tāds liels nelīdzsvars, kas pastāv Eiropas pētniecības jomā. Attiecībā tīri uz uh, EC finansējumu sadalījumu. Tas ir fundamentāli svarīgs jautājums, lai būtu vairāk cilvēku iesaistīti tieši pētniecības darbā, Tātad dzimuma jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, nepieciešams, lai vairāk sievietes iesaistītos uh, zinātnībā, be, zinātnē, bet uh, šo mērķu, šo jautājumu risināt nav tik vienkārši, bet ģenerāla direktors ir ļoti skaidrs bijis arī uz komisijas izvirzīto mērķi. Tāpat laikā mums ir tāda ļoti diferencēta situācija dažādās dis, dis, disciplīnās. Matemātika, piemēram, tā ir mana joma, un tur uh, sievietes ir diezgan maz pārstrāvētas. Jāsaka, dažās valstīs ļoti vāji pārstāvēts, bet citās jomās, gluži pretēji, mums jau šī paritāte gandrīz jau ir ievērota. Tas nozīmē, ka um, veicamās darbības ir tāda ļoti konkrēti jāpielāgo situācijai un ir ļoti uzmanīgi jāizanalizē, kādi ir šie neredzamie varbūt šķēršļi, kas eh, neļauj sievietēm kandidātēm ieņemt zināmas amatas. Tālāk, eh, geogrāfiskais nelīdzsvars. Tas ir jāizanalizē, lai harmoniski varētu tālāk eh, attīstīt pētniecības jomu Eiropā, jo ir dalība valsts, kurām šobrīd nav pietiekam attīstīta pētniecības infrastruktūra, un Tāpēc viņiem nav, jauniem pētniekiem varbūt nav iespēja kļūt par tik, teiksim, labiem pētniekiem šajā valstī kā citās. Jaunā zinātniskā padome, EC zinātniskā padome, kas tikās pagājušā nedēļā, nolēma proaktīvi darboties šajā jomā un veikt papildus pasākums tiem pasākumiem, kas jau tika minēti. Tātad izmantojot struktūra uh, fondu līdzekļus, lai uh, pētnieki tajās valstīs, kur uh, infrastruktūra mazāk attīstība, lai viņiem arī būtu kāds vārds sakāms, definējot savu sadarbību ar Eiropas komisiju, reģionu attīstības ģenerāla direktorātu. Un jāsaka, šis darbs ir ļoti labi uzsācies Eiropā un zinātniskā Uh, sabiedrība, tai pašai ir jābūt pārstāvētai redzamākai un jādomā par jauniem iespējamiem instrumentiem. Un vēl viens jautājums. Tātad, lai tie jaunie zinātnieki, kas arī nav ieguvuši no EC līdzekļiem, lai arī viņi varētu uh, pārvarēt uh, šķēršļus un strādāt tālāk. Paldies! Grazie, eh, Jean-Pierre. Paldies, eh, Burguņona kungam. Tagad uh, dosim uh, vārdu Dr. Muller Vēzner, kurš uh, pārstāv aeronautiskās zinātnes centru. Lūdzu, jums ir dots vārds. Okay. Uh, Could you make this operate here, please? Okay. Uh, thank you. Uh... Paldies. Priekšsēdētājs kundze, dārgie parlamenta deputāti, ar ļoti lielu prieku šodien kā vienīgais nozars pārstāvis uzstāšos ar savu prezentāciju – E, šeit ir arī zinātnes e, sektora pārstāvji. Un varbūt, ka jums būs īpaši interesanti vērot, kur tad e, zinātnes sasniegumi tiek izmantot reālajā dzīvē. Es strādāju Airbus grupas tehniskajā birojā un jūs šajā attēlā varat redzēt ka e, mēs esam sadarbojušies ar apmēram 5000 cilvēkiem, kas strādā e, izpētē. E, viņi darbojas dažādās tehnoloģiju jomās un strādā tikai un vienīgi izpētes lauciņā, un tie ir apmēram 3% no visiem, no visa darba spēka, kas strādā šajā nozarē. Un jāsaka, ka mēs īstenībā esam izpildījuši e, Eiropas uzliktās saistības. Tātad strādājam ar 3% un e, ja mēs te runājam par reģioniem, valstīm, Eiropu, par to, kā mūs e, atbalsta, teiksim, kā mūs aplūko sabiedrība, tātad mēs piesaistām vienu trešdaļu no budžeta. Mēs te runājam arī par lieliem uzņēmumiem, par farmācijas uzņēmumiem un tehniskajiem uzņēmumiem. Mēs runājam nevien par izpēti, bet arī par MVU dinamiku, un es varu teikt, ka ir, ir šāds īpašais inovāciju fonds no kura līdzekļi tiek piešķirt, piemēram, arī jaunu uzņēmumu dibināšanai. Eh, Pagājušā gada eh, tika eh, dibināts jauns uzņēmums, kas nodarbojās ar ūdens kvalitātes analizēšanu, konstatējot organisku vielu klātbūtni ūdenī un ūdenī vēl uh, kāds uzņēmums, kas bija ražošanas uzņēmums, un mēs arī savu intelektuālo īpašumu uh, piedāvājam citiem uzņēmumiem, kas arī nav, uh, kas nedarbojas aviācijas jomā un aeronautikas jomā. Mēs esam vienos no lielākajiem uzņēmumiem pasaulē, un ja jūs aplūkojat um, izpētes un attīstības tabulu, ko sagatavojusi komisija, tad mēs esam um, top 50 pasaulē, mēs esam 30. vietā, ņemot vērā to, cik daudz līdzekļu tiek tērēts e, izpētēji un zinātnēji. Un, protams, tas nāk par labu arī uh, citiem uzņēmumiem un visai nozarei kopumā, un, protams, tādā veidā var uh, labāk attīstīties MVU un arī citas nozares, cevišķi aviācijas jomā. Come, uh... Ja man ir detalizētāk jāstāsta par to, kā sadarbojamies ar MVU, varu atzīt, ka, protams, MVU ir jāveicina izpēte. Un, protams, lai MVU gūtu panākumus, panākumu ķīla ir sadarbība. Done, uh... Sadarbība ar izpētes centriem, ar Un eh, šis ir arī ļoti īpašs tirgus, piemēram, tiek ražots um, lidmašīnas, tiek ražoti arī dažādi, tiek ražotas iekārtas, arī, piemēram, lidmašīnu, lai lidmašīnas varētu nolaisties uz zemes un tā tālāk. Kādēļ mums ir nepieciešami MVU? MVU tie ir uh, ar radošu garu, tie bieži vien uh, lēmums var pieņemt ātrāk. Un mēs bieži vien, līdzīgi kā komisija, mēģinām prioritizēt tehnoloģijas, tātad kur e, tērēt vairāk naudas, un bieži vien lielā uzņēmumā lēmums ir pieņemts sarežģītāk nekā mazā. MVU e, viņi var pieņemt lēmumus daudz ātrāk, varbūt daudz elastīgāk un radošāk, tādēļ šī sadarbība patiešām ir ļoti svarīga, un uh, Uh, uzņēmuma priekšsēdētājs varbūt var pieņemt uh, lēmumu ļoti viegli, un lielā uzņēmumā šāds lēmums uh, ir jāauklē apmēram pusgadu. Tas mums ļauj būt konkurēt spējīgākiem globālajā tirgū. Atkal atgriežos simply cannot afford to pay the fees for IP and to main, maintain their. Atkal uh, tagad atgriezīšos pie intelektuālā īpašuma. Jāsaka, mazie uzņēmumi, protams, nevar samaksāt visas šīs autortiesības, uh, kā liela uzņēmuma Ķīnā un ASV, un tādēļ mums ir jāsadarbojas ar maziem uzņēmumiem, un, protams, ir jāaizsargā mūsu. Uh, valstīs, mūsu teritorijā uh, radošās inovācijas. Jāsaka, ka, protams, arī MVU izmanto mazāk līdzekļu izpētēju un attīstībai. Tādēļ jāpadomā par labu līdzsvaru, lai MVU varētu sadarboties un varētu arī uzņemties uh, izpētes iniciatīvu apvārsnes 2020 ietvaros. Ko mēs sagaidām no uh, apvāršņa 2020 izpētes politikas? Ja mēs runājam par Clean Sky 2, Caesar, GTI, Excel un dažādām drošības programmām. Mēs vēlamies, lai tas viss varētu nonākt tirgu pēc iespējas ātrāk, bez liekiem šķēršļiem un uh, protams, eh, tādā veidā ir iespējams atkal nodrošināt Eiropā tautsēmniecības uzplūkumu, tos līdzekļus, kas ir aizplūduši, atkal novirzīt atpakaļ uz Eiropu. Un Tādā veidā ir iespējams uh, panākt šo uh, inovāciju pātrinājumu. Mums ir nepieciešami arī otrā līmeņa izpētes projekti, bet mēs neesam pārliecināti, ka šādu uh, projektu apjomu palielināšana automātiski nāks par labu izpēte Eiropā. Mums ir nepieciešama šī fundamentālā izpēte un uh, sadarbojoties ar uzņēmumiem Eiropā, es zinu, kādi pētījumi, kādas atziņas dzimts šajos lielajos pētniecības institūtos. Tālāk, ko mēs sagaidām no apvāršņa 2020? In a certain way, um, happy with the final. Iesaistes normas mums šķiet visai labas un atgriezīšos atkal pie intelektuālā īpašuma tiesībām. Mums ir, protams, daudz sarunu ar dalību valstīm par 46.3 pantu eh, iesaistes noteikumos tagad šis pāns ir svītrots, un mēs esam patiešām gandarīti, jo tur bija teikts, ka nozarei ir ir jāpiedāvā uh, visa informācija par intelektuālo īpašumu nevis tikai izpēc nolūkiem, bet arī pēc tam. Bet tas īstenībā nožņauktu industriju, ja mēs ļautu mūsu intelektuālo īpašumu tā brīvi izmantot pilnīgi visiem. Un, uh, ja mēs runājam par grantu vienošanos, mēs tātad. Uh, Mēs dzirdējam arī uh, par kiberdrošību un par izpētes drošību, un ja man tad būs uh, tas viss jāpublicē, visi detalizētā rezultāti, nu tad es uzreiz šos papīrus varu iedot nekavējoties uh, hakeriem. Tādēļ mēs esam priecīgi, ka 46.3 uh, ir svītrots, uh, un ceru, ka būs panākti vēl papildus uh, uzlabojumi. Tālāk aviācija, līdzceļiņš 2050, Eiropas aviācijas vīzija. Es esmu eh, kopš februāra eh, programmas eh, vadītājs, un mēs ceram, ka pēc 20 gadiem arī Eiropas debesīs lidos pilnīgi elektriska lidmašīna, pasažieru lidmašīna, un šeit jūs attēlā redzat trīs elektriskas lidmašīnas, kas tagad jau šķēļ Eiropas debesis, un mēs, protams, turpinām izpēt arī akumulatoru bateriju jomā, bet kopīgi ar mūsu partneriem Siemens mēs esam uzlabojuši elektrisko dzinēju kapacitāti, jaudu, un ir vairākas šādas uh, ir vairāk šādi elektriskie dzinēji, tie jau šobrīd tiek izmantoti elektromobiļos, un es domāju, ka baterijas ir arī iespējams attīstīt pietiekam tālu, lai elektriskās lidmašīnas kļūtu par realitāti. Paldies un gaidīšu jūs jautājumus. No. Grāci. Paldies par šo prezentāciju. Tagad uh, dosim vārdu uh, eh, Kaurlusam Lēma emeritētajam eh, profesoram Portugāles eh, Tehniskajā universitātē. Lūdzu, jums ir tāds vārds. Madam Chair, Dima. Eh, labrīt, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Paldies par uzaicinājumu būt šodien jūsu vidū. Man bija paredzēts runāt par eh, septītās ietvaru programmas pieredzi, bet es gribētu runāt par ICT, kas ir apakšprogramma septītā ietvaru programmā un gribētu izmantot savu 28 eh, gadu darba pieredzi. Esmu bijis nacionālais pārstāvis šajā organizācijā un es gribētu teikt, ka visas eh, specifiskās programmas, 102. programmas, tātad esmu specializējies dažās no tām Runāšu par vairākām lietām. Pa 4., 5. un 6. ietvaru programmu par to rezultātiem. Kopīgu standartu pieņemšana Eiropā deva Eiropai tādu labu platformu mobīlajās eh, sarunās. Mēs jau zinām, ka GSM tehnoloģijas dzīve Eiropā. Uh, mobilās tehnoloģijas tik ļoti atbalstīts e, trešajā un ceturtajā ietvaru programmā. Tagad Eiropa ir zaudējusi savu vadošo lomu mobilajās tehnoloģijās, bet tomēr ir cerība. 5G, 5. paaudzes tehnoloģijas, kas varēs tālāk attīstīt GSM, tehnoloģijas zemes e, e, kapacitātes mikroprocesori, uh, kas arī varētu būt iekļauti apvārs 2020 programmā un varētu saņemt atbilstošu atbalstu. Un Eiropai tādā veidā, manuprāt, ir iespēja atgūt savu līderu pozīciju. Otrais komentārs. Standarti audio un video uh, um, apraidēja tos galvenokārt izstrādāja Eiropā bet atkal Eiropa ir zaudējuši savu līderu pozīciju tirgu. Septītā ietvaru programma atbalstīja advancētās trīs uh, dimensiju TV tehnoloģijas, kas palīdzēja Eiropai atgūt ne tikai šo vadošo lomu tehnoloģijās, bet arī dažādās, dažādās iekārtās. Tātad atkal palīdzēja kopīgie standarti un uh, juridiskais ietvars, kas ir palīdzējis Eiropas, uh, Eiropa attīstīt vienoto digitālo tirgu. Tātad līderpozīcijas saglabāšana. Optiskā šķiedra komunikācijām tika pirm, pirmo reizi izmantot Eiropā, un 78. gadā tika izvērsts uh, plašs uh, optisko šķiedru tīkls Eiropā. Eiropa joprojām ir uh, metodoloģiju priekšgalā optisko šķiedru ražošanā. Mēs tāpat strādājam pie jauniem pielietojumiem, optiskajiem kabeļiem un šķiedrām, tāpat arī rādio apraidei. Un to visu jāturpina ap, atbalstīt arī programmas apvārs 2020 ietveros. Gribu atzīmēt arī, ka internets zināmā mērā izrietē no militāri finansēta pētniecības un attīstības programma, projekta un uh, Eh, kopš 2000. gada bija programma, kas to atbalstīja. Varbūt, ka tas bija viss tālajošākais eh, projekts. Un arī apvārsni 2020 vajadzētu atbalstīt eh, advancētas internetu pielietojums un aplikācijas. Bet tagad pastāstīšu tālāk, kā tas viss ir noticis. Ietver programmas bieži vien tiek uzskatīts par tādu slēgtu klubiņu. Tas jau tika minēts iepriekš, un tam tā nevajadzētu būt attiecībā uz apvārsni 2020. Mazas organizācijas, un it īpaši no mazāk attīstītām valstīm, tad mm, tiem ir grūtāk piedalīties programmā. Maza projektu līdzdalība un koordinācija ir daudz vienkāršāka nekā lielu projektu iekļaušana. Tātad lieliem projektiem nevajadzētu dot preferenci. Un es daudzkārt esmu pieredzējis, ka ļoti labi mazi projekti netiek finansēti, tāpēc ka mazāk labam lielam projektam tiek dot priekšroka. Līdzdalība uh, ietvar programmas projektos ir ļoti uh, noderīga darbība pašiem līdzdalībniekiem. Tad, kad šis slieksnis ir pārvarēts, tad tālāk turpmāk līdzdalība, tātad pēc pirmās reizes jau ir daudz vieglāka. Tāpēc mums vajadzētu palīdzēt uzņēmumiem iekļūt šajā klubiņā. Otrais aspekts - ir jāsaglabā sistēmas vienkāršība, jāpadara tā vienkāršāk. Um, man ārkārtīgi patīk tie vienkāršošanas noteikumi, ko parlaments ir iekļāvis uh, programmā apvārs 2020 attiecībā arī uz uh, atbalsta tiesīgumu kritērijiem kas varbūt ir ne tik svarīgi uzņēmumiem, bet tieši universitātēm un dažādiem pētniecības centriem. Es saprotu, ka ietver programma pēc savas dabas ir sarežģīta un tā ir ļoti birokrātiska. Bet man ir tiešām liels prieks par veikto vienkāršošanu. Tālāk mazo vidēju uzņēmumu instruments šķiet ārkārtīgi interesants. Man ir bijuši tādi paši slikti sapņi kā ģenerāla direktoram, eh, kurš eh, teica par eh, milzīgo kandidātu skaitu. Man arī pastāv zināmas bāžas, ka varētu pieprasījums pēc līdzekļiem, tātad kandidāts skaits varētu būt milzīgs, pārsniedzot pieejamos līdzekļus. Labi, bet nākošais aspekts ir efektivitāte. Tātad efektivitātes palielināšana. Tas nozīmē, ka ir jāpanāk lielāks rezultāts ar mazāku līdzekļiem. Bet efektivitāte nozīmē arī rezultātu saņemšana, ne tikai, lai viss finanšu auditi skatītos skaisti. Efektivitāte nodrošina tad, kad budžeta ietvaros projekti atbilst specifis, mērķu specifikācijām, tāpēc ir vairāk jāveic tehniski rakstura revīzijas, nevis finanšu revīzijas. Finanšu revīzijas varbūt viss ļoti jauks un skaists, bet tas ir tikai papīra darbs. To pamatā nav nekas cits un krāpšanās gadījumi, kas ir notikuši agrāk, ir tieši to arī demonstrējuši. Un es ļoti tā droši gribētu apgalvot, ka finanšu audits ir nepieciešams tikai tad, kad uh, rezultāti neatbilst izvirzītiem mērķiem, un tikai šādos gadījumos būtu jāveic tiešām padziļināts finanšu audits revīzija, lai redzētu, kāpēc tas tā ir noticis. Un, visbeidzot, pārvaldībā jāiesaista pašas dalība valsts ar pārvaldības komiteju palīdzību, kur pilnvaras nedrīkstētu nekādīgi samazināt. Tāpat uh, saulēcīga informācija pārvaldības komitejai ir izšķiroši svarīga. Es uzskatu, ka nacionālajie kontaktpunkti ļoti svarīgi, tie veids ļoti būtisku darbu, bet man jāsaka, ka visos, eh, visās komisijas eh, ICT programmās. Saulēcīga informācijas sniegšana ir bijusi izšķiroši svarīga. Tālāk pavisam īsi par priekšlikumu izvērtēšanu. Tā ir ārkārtīgi svarīga un tā ir jāpieskaņo konkrētajam mērķim un uh, izpildi jāuzrauga. Izcilībai jābūt pamata kritērijam, izšķirošiem kritērijam. Un te vēl viena svarīga lieta - potenciālā ietekme vai rezultāts ir ļoti grūti novērtējams. Par hercviļņu atklāšanu eh, tika jautāts, kam tad šie hercviļņi ir noderīgi, un eh, hercs atbildēja, nu nekam viņi nav noderīgi. Tātad Herca uh, atklātie viļņi sākumā bija noderīgi pilnīgi nekam. Tātad ar to es tikai raksturoju, ka ir ārkārtīgi grūti sākumā izvērtēt jau kādu sasniegumu ietekmi. Paldies! Grāci. Paldies! Turpināsim mūsu darbu. Dosim uh, vārdu uh, Bersu Novas kundzei, kura vada augstu līmeņa komiteju Eh, saistībā ar mm, sieviešu un tehnoloģiju jautājumiem. Lūdzu, jums tiek dots eh, vārds Besunovas eh, kundze. Paldies, prezidents kundze. Kā jau to minēja Burguņona kungs no paša sākuma? Tāda ir eh, divas eh, jomas, eh, kurām ir jāpievērš īpaša uzmanība, ja mēs vēlamies būt praktiski attīstot Eiropas pētniecības kapacitāti. Geogrāfiskā sadalījums un sadarbības mehānismi Eiropā, Eiropas pētniecībai ir ļoti būtiski. Ir nepieciešams arī mobilizēt vairāk sieviešu. Viņas ir jāiesaista pēdniecības eh, jomās. Es eh, centīšos eh, sniegt, ja negluži risinājums, tad vismaz kādu iedvesmu pārdomām saistībā ar otro tematu. Kādā mēs izvērtējam, kas būtu darāms, lai būtu praktiski saistībā ar ekonomisko izausmu Eiropā, kā labāk izmantot pasaules eh, labākos eh, resursus. Un, lai noturētu pētniecības ražošanu Eiropā, mums eh, ir uz to visu jāstāsta globālā kontekstā, kādā situācijā šobrīd ir pasaule, lai um, pieņemtu adekvātus mērus, ne tikai administratīvus mērus. Nu, mēs redzam to, ka ekonomiskā un finanšu krīze atstāja ļoti daudz eiropiešus bez darba vietām. Un eh, šodien ir aptuveni 26 eh, tūkstoši. 26 miljoni um, cilvēku, kur ir bez eh, darba Eiropā, un 60% no viņiem ir jaunieši. Un līdz ar to ir redzams, ka pastāv uh, krīze vispārīgajos ehm, uzņēmējdarbības organizēšanas modeļos un arī tirgus stratēģijās, Eh, par kurām cīnās eh, korporācijas. Eh, jaunās milzīgās korporācijas mūsdienās ir izrādījušās neefektīvas, un tām ir jāatrod jauni veidi. Jauni pētniecības mehānismi, kas būtu jāpieņem ātrā veidā, lai tas viss būtu efektīvi uzņēmējdarbībā un nodrošinātu konkurētspēju, spēju ir eh, svarīgi jautājums saistībā ar uh, to, ka jauni kvalificēti cilvēki no Eiropas bieži vien dodas emigrācijā, piemēram, uz Latviju Ameriku, jo viņi tur uh, atrod ne tikai pētniecības, bet arī uzņēmē darbības alternatīvas šajos jaunajos uh, attīstības reģionos, jo Eiropa uh, nav pietiekami efektīva viņiem piedāvājot uh, darba um, iespējas. Un, eh, ja mums ir īsi jānovērtē jaunā ģeopolitiskā un politiskā ainā, tad ir skaidrs saskatāms, ka no brikā valstis Ķīna, Indija un nesen arī eh, Krievija ļoti agresīvā veidā eh, cenšas darboties Eiropā. Un, protams, kā mums ir ehm, jāpēta šis eh, konteksts, tajā pašā laikā mainot savas eh, stratēģijas, eh, tās definējot tādā veidā, lai mēs efektīvi izmantotu iespējas, kāds pastāv Eiropā, šajā jaunajā konkrēt spējīgajā vidē. Visbeidzot, jāsaka, ka Eiropā, protams, ir novecojoša sabiedrība, piemēram, vecuma eh, grupā 65 gadi un vairāk līdz 2020. Eh, gadam eh, būs 20%, par 20% vairāk cilvēku, kas nozīmē, ka mums šis fakts ir jāpēta un ir jāatrod efektīvi mehānismi, lai mēs varētu aizstāt šo intelektuālo kapacitāti. Ir jāizgadro īpaši mehānismi, lai integrētu zināšanas, kāds ir mūsu rīcībā. Un arī iztermiņā ir jāgarantē kapacitāti, lai atbalstītu um, Eiropas izaugsmi un ilgspēju. Un viens risinājums, kurš, manuprāt, ir ļoti kārdinošs, ir tas, ka mums ir jāskatās, ko mēs varam izdarīt ar eh, sievietēm profesionālēm, kuras eh, ir eh, beigušas universitātes un Eiropas līmenī šī aina ir diezgan līdzsvarota. Mm, ir pat par 3% vairāk universitāšu beidzēju sieviešu nekā vīriešu. Tomēr pastāv dažādi stereotipi dēļ tradīcijām. Un Eiropa pilnībā neizmanto šo iespēju. Makenzijas eh, vairākus gadus eh, ir analizējis eh, sieviešu potenciālu, un jūs varat redzēt šo, šo līkni, kur liecina par to, ja mums izdosies integrēt uzņēmēju darbībā un, un zinātniskā ražošanā 50% no sievietēm, kuras beidz universitātes, tad būs eh, ļoti eh, būtiska, būtisks izrāviens eh, šajā mm, mm, intelektuālā darba veicēju jomā, jo šobrīd mums pietrūkst 700 tūkstoši IKT profesionāļu Eiropā. Un, ja mēs balstamies uz šī McKenzie modeļa, tad tad, ja turpināsies mm, mūsdienu tendence, tad eh, šī te plājas aizvien paplašinās, paplašināsies. Un tas var novest pie 3 miljonu eh, atšķirības. Un šos 3 miljonus ir iespējams eh, novērst ar dažādiem pasākumiem, tomēr mums pie tiem ir jāsāk strādāt jau šodien. Ja mēs skatāmies uz to, Eh, kāda ir saistība ar sievietēm uzņēmējām un viņu darbu ar inovatīviem produktiem, tad ir skaidri redzams, eh, ka Eiropā aina ir ļoti līdzsvarota. Vairāk ir tieši pētniecības eh, praktiskajā jomā salīdzinoši ar ASV vai Āfriku. Tomēr, ja mēs iedzināmies detaļās attiecībā uz to, kāda ir uh, pētniecības eh, kapacitāte Eiropā, tad ir skaidri redzams, ka ir mūsdienās 46% eh, eh, no uh, zinātnisko grādu uh, ieguvējām, kas ir sievietes un pētniecības jomā, var redzēt, ka šī plaisa aizvien palielinās, ir vairāk nekā 30% sieviešu, kas ir pētnieces, Un ja mēs skatāmies uh, uz uh, to, kas uh, ir līderi akadēmiskajās iestādēs, tad sieviešu skaits ir samazinājies aptuveni 20 jomās, kur institucionālā jomā sieviešu klātbūtne ir 15%, savukārt universitāšu rektori tikai 10% sievietes. Es šodien nevēlētos sludināt to, ka ir jāgarantē konkrēta telpa, daļa. Sieviešu pārstāvniecībai tomēr ir ļoti svarīgi būt kritiskiem un ņemt vērā šos skaitļus, lai mēs varētu pilnībā izmantot sieviešu intelektuālo kapacitāti un idejām, idejas. un mums arī vajadzētu eh, tik tiešām izmantot eh, pastāvošos mehānismus, sniedzot eh, iespējas sievietēm kļūt motivētākām, uzņemties līderu lomu un atbalstot Eiropas konkurētspēju šādā veidā. Es pati nāku no Bulgārijas. Jūs varat redzēt šajos skaitļos, ka Bulgārija atpaliek eh, saistībā ar inovatīvo uzņēmēju darbību. Es neiedziļināšos eh, tajā, ko mēs esam eh, veikuši pēdējo trīs gadu laikā. Tomēr, izsakot, mēs esam izveidojuši starp valdību, akadēmisko sektoru, uzņēmē darbības sektoru, uh, un specializētajām NVO sadarbību ar Eiropas eh, Savienības pārvaldi ir izveidot ļoti visadaroša um, ehm, inovāciju ekosistēma, kurā ir iekļauti visi nepieciešamie elementi, kas ir nepieciešami mm, inovāciju radīšanai arī nākotnē. Un tas ir nepieciešams arī, lai atbalstītu uzņēmē darbības iesaistīšanos šajās inovācijās ļoti praktiskā veidā. Un te ir vairākas eh, jomas. Viena ir īpašā programmu izglītība universitātēs. Tas uh, atbalsta IKT izaugsmi un augstā tehnoloģija ražošanu, un tiek garantēti arī finansēšanas resursi uh, Eh, jaunu uzņēmumu eh, izveidai. Tas viss ļoti efektīvi darbojas eh, ar Džermī programmu palīdzību. Un ir arī mentoru un atbalsta programma MVU, kā arī jauniem profesionāļiem. Un, protams, ka zinātnes programmas tiek arī veiksmīgi integrētas. saistībā ar sieviešu pārstāvniecību eh, pētniecībā eh, Bulgārijā. Tas īpaši neatšķirās no Eiropas eh, situācijas iespējams. Sieviešu nedaudz vairāk, bet tajā pētne, tad tieši pētniecībā tomēr, ja mēs skatāmies uz nākamo līmeni, uz zinātnisko institūtu pārvaldi, tad šī aina būtiski mainās. Un eh, šobrīd, šobrīd ir eh, mazāk par 20% sieviešu, kas darbojas šajā līmenī. Un eh, praktiskā veidā mēs cenšamies atbalstīt meitenes, kuras vēlas izvēlēties karjeru zinātnē un IKT jomā. Un mēs arī cenšamies piesaistīt sievietes tieši šādai pētniecības un uzņēmējdarbības karjerai eh, Bulgārijas eh, mm, centrā, mm, kas ir veltīts eh, sieviešu un tehnoloģijas jautājumiem, katru mēnesi notiek lomu spēles, uz kurām mēs uzaicinām nozīmīgas pētnieces, kuras uzstājas auditorijas priekšā kuras runā ar jaunām pētniecējiem un profesionālēm. Tādā veidā tiek veidoti tīkli, organiskā veidā. Tādā veidā e, mēs palīdzām šīm sievietēm augt, ir dažādi um, mentoru un um, coachinga uh, programmas. kur ir iesaistīti gan studenti, gan augsta līmeņa pētnieki. Un noslēgumā tātad šis pēdējais slaids, eh, kurā ir informācija par to, ko mēs esam veikuši Eiropas līmenī. Tas ir būtiski šīsdienas diskusijām. Eh, pirmkārt, ir būtiski izveidot eh, tīklu meitenēm, kurām ir dotības zinātnē. Ir Eiropas konkurss, kurās eh, viņas var piedalīties, tādā veidā mēs viņas piesaistām, un otrkārt eh, mēs esam izveidojuši eh, īpašu makoņu skaitļošanā balstītu programmatūru, lai atbalstītu MVU. Ir arī mentoru programma dažādiem pro produktiem, un tādā veidā mēs ceram, ka mēs panāksim labāku zimumu līdzsvaru pētniecībā un inovācijās Eiropā. Paldies! Bene, dopo le relazioni. Pēc eh, šiem ievadvārdiem mēs varam uzsākt debats par jautājumiem, par kuriem runāja eh, kolēģi Glantā kungam tiek dots vārds. Paldies, paldies visiem ekspertiem. Es domāju, ka šīs prezentācijas pierādīja, kādi ir svarīgākie aspekti šajā programmā, tātad MVU piekļuve finansējumam, um, pētniecības nozīme sievietes šajā jomā. Es gribēju pateikties mūsu komitejas sekretariātam, ka jūs atradāt arī tādu labu sajaukumu, tādu ekspertu izlasi. Un Ja mēs runājam par Eiropas um, pētniecības telpu un vadmotīvu, kur tad mēs īsti vēlamies nokļūt? No vienas puses ir komisija, kas saka, ka ir ļoti liela daudzšķautņainība, tātad 28 uh, dalību valstu pētniecības telmas integrēt vienā vienīgā. Uh, Un tad tas, ko teica Burguņona kungs, proti geogrāfiskās atšķirības, mēs vēlamies mēģināt tajos reģionos, uh, kur ir uh, vēl grūtības, uh, arī veicināt pētniecības uzplaukumu un šos izcilības centrus. Mums, protams, šīs programmas ir jāsasaista cits ar citu, ir jāveido šī pētniecības instruktūra, Un es labprāt gribētu no ekspertiem dzirdēt, kāds ir šis līdzsvars starp dalību valstu pētniecību un um, Eiropas Savienības izpētes um, padomu. Paldies! Kolēģa Matei Kukovič, preg. Nākamais runātājs Saiku Kovič, kungs, kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos uzteikt visus runātājus. Viņi mums pastāstīja tik ļoti daudz interesanta. Un īstenībā šī ir tā retā reize viņiem pateikt paldies. Man ir vairāk jautājumi. Pirmām kārtām gribēju pavaicāt, kā atrisināt šo slēgto klubiņu jautājumu. It sevišķi runājot par to, kā piekļūt, eh, kā MVO atvieglot piekļūšanu dažādām programmām un to finansējumam. Mēs jau te varam runāt, bet īstenībā situācija ir pavisam savādāka uz vietas reālajā dzīvē. Ja mēs vēlamies eh, līdzekļus izmantot lietpratīgi, ir jāparūpēs, lai MVU varētu šiem finansējumam patiešām piekļūt. Gribēju uzdot jautājumu arī Burguņonu kungam. Jūsuprāt, kurās tehnoloģija jomās mēs esam vai varētu kļūt viskonkurētspējīgākie? Un tāds vispārīgāks jautājums. Globālā līmenī raugoties, kurās jomās ir vispozitīvākās attīstības tendences. Paldies! Grāce! Paldies. Tagad vārds Patricijai Tājai. Es eh, ļoti augstu vērtēju visas trīs eh, prezentācijas, tomēr es eh, konkrēti uzdošu jautājumu Salēmas kungām, kurš ir bijis ļoti um, precīzi savā um, prezentācijā. Jūs teicāt, ka um, vairākas tehnoloģijas um, ir izgudrotas tieši Eiropā. Arī pateicoties um, kopīgu standārtu izveidai. Uh, un tas ir arī ļoti palīdzējis dažādiem rūpniecības procesiem. Un eh, tomēr ir arī sektori, kuros mēs esam zaudējuši līderību, kā piemēram jūs atsācāties GSM un citām augstajām tehnoloģijām. Un eh, runājot eh, par vairām jaunām iekārtām, ir skaidrs, ka mēs varētu vairāk tajā iezināties un uzsākt jaunu iekārtu m, ražošanu, atgūstot lidera lomu. E, kas tiek darīts, e, lai būtu šāds izrāviens? E, vai atbilstošā pētniecība tiek pienācīgi finansēta? Vai tiek garantēts, ka šie Eiropas atklājumi kļūs par Eiropas rūpniecības ieguvumu un spēku? Eh, kādas ir konkrētās eh, lietas, eh, ko jūs darāt? Un te es runāju arī par citiem instrumentiem, ne tikai pētniecību, bet arī balsoties uz jūsu um, pieredzi, es ļoti gribētu dzirdēt atbildes šo jautājumu. Paldies, vārds Vitorija Prodī, lūdzu. Paldies, priekšstājas kundze. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem, tāpēc, ka šīs prezentācijas bija ļoti bagātīgas, tur bija dažādi viedokļi un fakti. No sākumā vēlētos uh, norādīt uh, uz aeronautikas um, iespējām uh, tieši ar um, elektriskajām lidmašīnām. Tieši izmantojot šīs ūdeņraža šūnas, tiek ietaupīta 80% e, masa, salīdzinot e, ar to, kāda šī e, masa ir fosilējiem kurinājumiem. Un šīs inovācijas, protams, ir ļoti produktīvas. Man ir žēl, ka es iepriekš nezināju, ka jau šobrīd pastāv šādas iekārtas, uh, Eh, mm, un tās ir tiešām labas eh, ziņas attiecībā uz mm, Eiropas eh, līderību aer aer aeronautikas jomā. Arī tas ir ļoti būtiski. Priecājos arī par Salēmas kunga teikto. Tas var likties mm, kā provokācija. Tomēr pieprasītāji, pieprasītāji vēlas eh, eh, arī anonimitāti. Tas ir ļoti interesanti, jo man ir arī eh, gadījies kaut ko novērtējot, tieši apstāties pie kādiem vārdiem. Un, un tieši ar to tiek saistītas šo cilvēku atbildības. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, svarīgi arī tas, ka tas, eh, lai eh, tiktu veikts rezultātu novērtējums, rezultātu audits eh, ir nepieciešams. Un iespējams finanšu audits nav tik būtisks tieši par to, kā viss nav tiek iztērēta. Un attiecībā uz Eh, bet Suhānavas eh, kundzes eh, prezentāciju. Es esmu ļoti pateicīgs un es vēlētos teikt, ka mums iespējams ir nepieciešams skatīties to, kāda ir pētniecība tieši humanitārajās zinātnēs un objektīvā veidā šī, šī resursu tērēšana, kā, kāda ir risinājusies, tāpēc, ka Eh, pilnībā eh, nav novērtēts sieviešu ieguldījums eh, pētniecībā un attīstībā. Mēs esam izšķieduši resursus, un es domāju, ka ir nepieciešams šāds kulturāls lēciens. jo ne tikai vienlīdzības uh, iemesli ir būtiski. Eh, dažkārt eh, šie principi ir diezgan mākslīgi. Tiem eh, drīzāk vajadzētu izrietēt no apziņas par to, ka katrs no mums var būtiski ietekmēt progresu. Un līdz ar to šī nepieciešamība gaidīt uh, ieguldījumu no citiem cilvēkiem, lai varētu virzīties uz priekšu, manuprāt, tā ir lielāka attīstība, kādu mēs varam panākt. Arī realizējot resursus kopumā. Ir nepieciešams tātad pāriet no dažādiem skatu punktiem, kas mūs visus var bagātināt. Un ja tas tiks izdarīts, arī pilnībā iesaistot sieviešu, sievietes, tas viss ļoti veicinās pētniecību. Paldies! Eh, kolēģu jautājumi ir beigušies, tāpēc eh, tagad dosim vārdu mūsu eh, runātājiem. Katram runātājam tiek piešķirtas piecas minūtes. Tagad vārds Burguņona kungam lūdzu. Atvainojiet. Lūdzu. Žants Pieš arī vēlas izteikties. Paldies priekšsēdētāji, es apjucis, jo es eh, teicu, ka nebūšu klāt personīgi iemeslu pēc, un es nevarēju uzklausīt, diemžēl, visus ekspertus, un eh, tāpēc es te tagad atsaucos uz dokumentiem. Gribēju tikai sniegt tādu pārdomu graudu, tādu institucionālu un struktūrālu raksturu. Pirmkārt, es eh, sveicu mūsu jauno Eiropas pētniecības padomas priekšsēdētāju. Es biju referents. Uh, Eh, septītās eh, iedver programmas starposmu izmērstējumam, un jautājums ir par eh, tiem daudziem instrumentiem, kas ir pieejami pētniecībai. Kā parlamentārietis, kas pārstāv pilsoņus, kuri nav, teiksim, nu jūsu visu līmenī, visi nav komisāri un institūciju vadītāji, un uh, Es domāju, ka saukt sevi par eh, Eiropas pētniecības padomi, nu, tur ir zināms tādas pretenzijas, ambīcijas šajā nosaukumā. Un eh, varbūt, ka pilsoņiem tas īsti neskaitās ar jūsu mērķi. Uh, Šķiet, ka jūs it kā esat uh, atbildīgi par kaut ko lielāku, plašāku. Es domāju, ka vajadzētu tā skaidri saprast, kurš ko konkrēti dara, kurā Eiropas politikas pētniecības jomā. Mums ir divas izpilda aģentūras, viena ir pētniecībai, ir jūsu izpilda aģentūra, kas nodarbojas ar, kā jau es teicu, ar uh, rīcībām, darbībām, tur ir arī savs ģenerāldirektors, un es gribētu aicināt pārtraukt, apstādināt šo jauno struktūru veidošanu, lai mums būtu skaidrība un redzamība, lai saprastu, ko konkrēti mēs daram Eiropas Savienības līmenī, jo jūs nosau, nomainat nosaukumu, bet Varbūt, ka tas nozīmē, ka jūs meklējat augstlīmeņa zinātniekus, un kad mēs lasam jūsu internetlapā, tad šķiet, ka jā, ka jūs rūpējaties it kā par visiem, bet pēc tam, kad ieja dziļāk, uh, nu, šī aina mainās, nu, mēs tuvojamies vēlēšanu laikam un ja mēs tā teikt gribam pārdot vai popularizēt ideju, kura ir saistās ar Eiropas pētniecības jomu un kad, eh, kā es teicu, Eiropas pilsoņiem pastāv risks, ka viņi varētu vienkārši nesaprast visu šo situāciju. Paldies! La parole à Jean-Pierre Bourguignon. Un tagad vārds Bourguignon kungam. Ihre Frage über we, we can... Jūsu jautājums, kā atrast pareizo līdzsvaru, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Komisija mm, fundamentālajai pētniecībai nepiedāvā pārāk daudz, nu, salīdzinoši. Jāsaka, ka katrai valstī paliek viena maza daļiņa naudas mums ir jābūt nedaudz piesardzīgiem un nevajag arī sagaidīt pārāk daudz. Protams, jādomā arī par nākotni un jāsaprot, kurp doties. Protams, atbalsts uh, zinātnē pētniecībai nenozīmē vien uh, materiālos līdzekļus, tas nozīmē arī jaunas darba vietas Eh, vairākas eh, dalībvalstis ir saņēmušas finansējumu, eh, finansējums ir samazināts, bet tās patiešām ir sliktas ziņas un jāsaka, ka stabilo darba vietu skaits pētniecībā arī ir samazinājies, pastāvīgo darba vietu skaits. Un tādēļ mums ir tā ļoti globāli jāplūko Eiropas pētniecības zona. Nevajag runāt tikai par naudu, jārunā arī par cilvēkiem un kāda iztīsies šī nākotne pētniecībā. Es esmu nobažījies, ka pēdējo gadu laikā šīs attīstības tendences nav bijušas visai iepriecinošas. Jā, nu ir tādi labie skolnieki kā Vācija, un citi varbūt nav tādi triecienieki. Tātad šis jautājums par vienoto pētniecības zonu ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums arī um, raugoties nākotnē, bet tas ir jāplūko ļoti globāli, ne tikai caur komisijas skatu prizmu. Varbūt uh, otrs jautājums no Dīkungas, ko man tieši vajadzētu atbildēt. Jā, Sākumā, nu, jāsaka, es neesmu atbildīgs par uh, manis vadītās institūcijas nosaukumu. Jā, kā es arī teicu savā vēsturiskajā atkāpē, tā bija tāda drosmīga izvēle no vairāk partneru puses, un es domāju, ka deputātiem arī ir bijusi tur savu loma, tā tad norādīt, iet tik tālu, cik līgums ļauj, mm, arī fundamentālās pētniecības jomā, un tas, kas tika izdarīts, un kas tagad arī kļūst ļoti būtisku lietu, un kad mēs runājam ar zinātniekiem, es domāju, ka ir ļoti maz, kuri saka kaut ko pret tie, kas ir saņēmuši līdzekļus no Eiropas pētniecības padomas, ka viņi tik tiešām izceļas savu kolēģu vidū, kuri tik tiešām ir devuši savu ieguldījumu jauninājumos. Zinātniekiem, jaunie zinātnieki ir piedalījušies un ne tikai no Eiropas Savienības, bet no visām pasaules valstīm, un šobrīd panelī tātad tajā panelī, kas izvēlās uh, tos, kas iegūst finansējumu, ne Eiropieši ir 11%, tas ļoti būtiski. Un, ka mēs tagad skatāmies, uh, cik daudz mums ir ārējo ekspertu, tad mums ir vēl lielāka proporcija. Mums ir 85 uh, valsts, kas ir devušas savu ieguldījumu. Tātad mums ir bijusi šāda ambīcija. Tālāk par skaidrību kļūstot par priekšsēdētāju, es kļūstu uh, par tādu kā komisijas aizstāvi. Tā nu tas ir, ja mēs skatāmies uz struktūru apvārsni 2020 salīdzinot ar iepriekšējām programmām, tad ir centieni skaidrot vairākus darbības pīlārus, pat ja tie ir saistīti ar vairākām lietām, bet tomēr ir lielāka skaidrība starp fundamentālo pētniecību, uh, ko atbalsta Eiropas pētniecības padomu un uh, Un tāpat arī ekscelences centriem, kā piemēram arī Kirī programmas un uh, stipendijas, kas ir ārkārtīgi svarīgas uh, Eiropas pētnieku jaunajām paaudzēm. Tāpat ir arī bloks, kas ir saistīts ar uh, rūpniecības konkurētspēju un tālāk arī ar sabiedrību saistītie jautājumi. Es domāju, ka ir tāda labāka skaidrība tomēr salīdzinot ar 7. ietvaru programmu Un turpinot, eh, mēs turpinam uzturēt daudz dažādus instrumentus, bet tādā saskaņotā veidā. Eiropas komisija jau ir eh, veikusi darbu no savas puses komisārs un eh, ģenerāldirektors, manuprāt, ļoti apņēmības pilni ir šajā darbā. Un viņiem bija izšķiroša loma arī. Un noslēgumā par to, ka cilvēki neko vairs nesaprot, kas dara ko. Varbūt tā ir Eiropas pētniecības zona, kura varētu būt šis kopsaucējums, kas varētu ļaut saprast, kas ir noticis ar starptautisko konkurenci, piemēram, pētniecības un zinātnes jomā un arī tehnoloģiju attīstību jomā saistībā ar to. Es domāju, ka tādā globālā ietvarā Eiropai varbūt būs vieglāk atrast savu atkal jaunu adekvāto vietu, kurā katra viesta, nu kaut gan dažas valsts jau ir ļoti spēcīgas un ļoti atzīts, bet nu katrā ziņā no e, mums ir nepieciešamība zinātnieku kustība Eiropa, ar Eiropā ir nepieciešams padarīt šo kustību efektīvu. Un vēl jautājumi, kas man tika uzdot par pasaules tendencēm, globālām tendencēm un tehnoloģiju jomās. Varbūt man vajadzētu turpināt angļu valodā. Varbūt tas būtu labāk saprotams visiem. Uh, Tātad Eiropas pētniecības padomas princips e, balstās uz pieeju no apakšas uz augšu. Tātad pētnieki nāk lejā ar savu priekšlikumu un ierosina, ko viņi grib darīt, un Tas tik tiešām ir balstoties uz e, izvēlēto priekšlikumu. Eiropas pētniecības padoma šobrīd ļoti aicina tos paneļus, kas izvēlas projektus, lai projektu kvalitāte tik tiešām būtu daudz svarīgāk nekā paši pētnieki, teiksim, vēsturiskā darbība un sniegums. Uh, Tātad mēs cīnāmies nedaudz pret šiem slēgtiem klubiņiem, mēģinam panākt atvērtību, bet ir tiešām nepieciešams stimulēt jaunos zinātniekus, lai viņi nāktu klajā ar tādiem uzdrīkstošiem priekšlikumiem, jo tā tad pētniecība neattīstītās jomās ir tik tiešām par uzdrīkstēšanos. Kādas ir tendences pasaulē pētniecībā? Ir vairākas lietas, kas ir parādījušās pētniecībā. Uh, Viena, ko gribētu minēt, ir uh, big data. Daudz zinātnes pasaulē ir uh, veidojušās uh, pamatojoties uz milzīgiem datu apjomiem, tāpat arī klimatiskās izmaiņas. Ja mēs nopietni uzturam jautājumu par klimatiskajām izmaiņām, tad tik tiešām ir jāapkopo milzīgi dati, jāorganizē tie un jāpadara lietojam. Un no šī viedokļa uh, Eiropas pētniecības padomas centieni un darbs ir vērsts uz to, lai tas, kā zinātniskā darbība tiek sadalīta 25. paneļos, lai tas tomēr viss aptvērtu jaunās uh, zinātnes tendences. Mēs aizstājam šo paneļu locekļus četru, uh, pēc četru gadu cikla, uh, Mēs katru reizi izmantojam šo locekļu aizstāšanu, lai iekļautu cilvēkus ar jaunām zināšanu sfērām un kompetencijām, tā ka lai šie atlases paneļi pārklātu pēc iespējas daudzākas zinātnes jomas. Tas ļoti delikāts pasākums. Mēs nevaram vienkārši reiz četros gados tā teikt, no aizmirstam, ko darījām iepriekš un sākam pilnīgi no sākuma, bet ir jāpielāgojas jaunajām tendencēm un ir tendences, kuras ļoti ātri parādās. Uh, Un šis big data, lielo datu apjomu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tas ir grūti risinājums, jo tas savukārt saistās ar ļoti daudz dažā, dažādām tēmām. Paldies! Grāciešam! Eh, paldies, Burguņona kungs! Eh, eh, tagad tiek dots vārds. Visnēr kungam lūdzu. Paldies! Sākumā jāsaka, man nav komentāri atbildot uz Odīkunga jautājumu. Um, industrie... Atbildot Glantes kungam, man uh, kā nozares pārstāvim šeit jāatbild. Jā, īstenībā labākais attīstības kritērijs ir gudrās galvas. Jūs uh, arī nākat no Vācijas, ir šis kritērija katalogs, jūs būsiet noteikti ar to iepazinies, kāda 15 kritērija, ko darīt, lai uh, tiešām šīs galvas sāktu strādāt, lai pētniecība tiktu veicināta kādā konkrētā reģionā. Uh, te es piekrītu Burguņonu kungam, jā, drošība, infrastruktūra, mūsdienās datu infrastruktūra ir ļoti, ļoti svarīga. Tā, protams, ir arī uh, dzīves kvalitāte, dzīves līmenis, un dalību valstīm ir jāparūpējas par pētniecības veicināšanu. Sadarbojoties ar uh, pētniecības institūtiem dažādās valstīs, kur mēs esam arī interešu pārstāvi, protams, jādomā arī par uh, atalgojumu galvenajiem zinātniekiem, ja viņi, piemēram, Eh, slēdz šos darba koplīgumus eh, ar valsts iestādēm, citreiz vairāk laika tiek pavadīts eh, birokrātiskajos džungļos un diskutējot par visiem tehniskajiem parametriem, nekā veicot reālo pētniecību. Nu, šī problēma ir jāatrisina. Tad bija arī jautājums par MVU. Tātad šis um, slēgtais klubiņš. Uh, kurā daudziem maziem uzņēmumiem ir grūti iekļūt. Es gribu teikt, ka mūsu uzņēmumā ir vismaz trīs institu, instrumenti, lai varētu piekļūt finansējumam. Tātad pasūtījuma uh, pusē dažādas piegādātāju konferences, un uh, tur var piedalīties visi piegādātāji, neviens nav izslēgts no šī klubiņa, un tiek diskutēts par nākotnes vajadzībām. Un tad viņi var teikt, jā, mēs vēlamies ar jums sadarboties, ja mēs runājam par ļoti, ļoti mazu uzņēmumu, mēs tos uh, iedrošinām veidot konsorcijus un tad uh, pie mums var ierasties viens no konsorciju pārstāvjiem, lai uh, visa iepirkuma procedūra būtu daudz vienkāršāka. Tālāk ir īpaša procedūra Francijā, kad tiek atbalstītas inovācijas un uzņēmumi var piedalīties konkurējot ar citiem uzņēmumiem un, ja, piemēram, ir kavēšanās publiskā iepirkuma procedūras laikā, tad viņiem nebeidzas kapitāls un tālāk citi nevienmēr apzinās, ko viņi īsti vēlas un kas viņiem ir vajadzīgs. Jāsaka, mēs nekad nepasludinām iepirkumu elektriskajiem dzinējiem līdmašīnām. Mēs vienkārši izpētījām, kuri uzņēmumi šādas dzinējas ražo. Bija kādi mazi uzņēmumi, 10-15 cilvēki tur strādāja, kas nodarbojās ar šo ražošanu. Mēs esam zaudējuši līderību. Arī šāds jautājums izskanēja, kā to atgūt. Nu, Stādieties priekšā, jūs, piemēram, ražojat uh, gaismas spuldzītes, tagad ir uh, šīs uh, svīna spuldzes, uh, um, halogēnās spuldzes, eh, tagad eh, vairs tādas simtvadu spuldzes netiek ražotas, bet, protams, eh, produkcijai ražošanai ir jaunas izmaksas, un tad var padomāt par pētniecību, jo varbūt nākamreiz varētu būt pirmie spuldžu diožu šo kvēldiegu ražošanā. Tātad ekonomiskā līderība ir balstīta uz mūsu pētnieku izdomas kapacitāti. Tātad, eh, ja ūdens ir izlietas, tad izlietas to vairs nevajag mēģināt um, sasmelt atpakaļ. Ja vilciens ir nokavēts, nokavēts, tam nav jāskrien pakaļ. Un, uh, mēs runājam pie dažādām sistēmām. Es neesmu gatavs strād, runāt par tehniskām detaļām. Protams, es te varētu par baterijām runāt stundām ilgi, bet varbūt ne šobrīd. Tas šķiet bija viss no manas puses. Grāci. Paldies. Tagad vērts Sanaimas kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tā tad eh, jautājumi bija ļoti, ļoti interesanti, kā koordinēt dalību valstīs veikto pētniecību ar, ar to pētniecību, ko finansē no kopienas līdzekļiem. Jāsaka, ka apvārsnis 2020, tur finansējums ir tikai 5% no kopīgā uh, Uh, līdzekļu apjomu, kā tad ar 5% koordinēt 95% līdzekļu. Nu, jautājums nav no vienkāršākajiem. Vienīgā iespēja ir koordinēt. Koordinēt. Ja drīkstu vēl piemetināt, domāju, ka arī struktūra fonda līdzekļi šeit varētu būt liederīgi. Otrs jautājums - slēgtie klubiņi. Kādēļ? Small and medium enterprises and small institutions are MVU e, ir um, nobijušies no birokrātijas. Kā e, aprēķināt netiešās izmaksas, PVN, e, attaisnojamās izmaksas. Mazam uzņēmumam tas ir vienkārši murgs. Un, protams, arī priekšlikumu sagatavošana nav par velti. Tas nemaz nav tik lēti. Ja jūs gribat saņemt vismaz 20%, tad jums ir eh, vismaz 5 priekšlikumi jā, jāsagatavo. Tā ir milz problēma maziem, lielie, maziem vidējiem uzņēmumiem. Kā to atrisināt? Kā atslēgt šī slēgtā klubiņa durvis? Vienkāršošana ir viens no veidiem, viena no atslēgām. Uh, Es pats pārstāvu mazu, netik eh, spīdoši attīstīt dalību valsti, vismaz pirms daudziem gadiem tas tā bija. Dalīšos savā pieredzē. Jāatrod lokomotīvi. Lokomotīvi var būt liels uzņēmums, kas grib piedalīties, kas zina visas uh, fineses, detaļas, zina, kā uh, sagatavot pieteikums programmām. Uh, Un šis lielais uzņēmums var paņemt pie rokas vairākus mazus uzņēmumus, un tad, kad mazie uzņēmumi zina, kā pārkāpt šo slieksni, tad tie jau var turpināt darboties paši savā gaitā. Bet maziem uzņēmumiem tiešām tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tālāk. Izvērtējums. Šķiet man man radās tāds iespējas, ka mums ir uh, divas problēmas, tātad ex ante priekšlikumu uh, izvērtēšana un otrām kārtām ex post izvērtēšana, sekot projektam īstenošanas laikā un uh, saprast, vai tas ir sasniedzis nospraustos mērķus. Es domāju. projektam ir jāatbilst tehniskajiem standartiem un nevajadzētu iztērēt vairāk līdzekļus, kā tika piešķirts. Ja jūs tērējat cilvēku resursiem vai kādiem citiem uzdevumiem, tas ir materiāls, un tam ir jābūt materiālam. Bet tāds nav normas. Normas nozīmē to, ka jums ir uh, Uh, jāsasniedz nevien projektā nospraustie mērķi, bet arī uh, jā, papīri, vis, uh, visiem cipariem jāsaskan, ko jūs esat izdevuši. Un, ja projekts nesasniedz nospraustos mērķus, tad, protams, jums ir ļoti rūpīgi jāsaprot, eh, kādi, jums ir jāapzinās, kādi būs eh, revīzijas rezultāti. Un viens no vissarežģītākajiem jautājumiem, ko jau kad esmu dzirdējis, kā Eiropai gūt labumu no atklājumiem, no inovācijām? kā tad nokļūt eh, no šīs pētniecības laboratorijas tirgū, kā šos produktus piedāvāt tirgū. Es nezinu, vai es varēšu dot jums vislabāko atbildi, bet nu varbūt dažas pārdomas. Jācīnās par Eiropas līmeni standartu ievērošanu visur. Ja Eiropa neatkāpsies no augstiem standartiem, tā tikai iegūs. Es domāju, GSM bija viens no labākajiem piemēriem. Visa Eiropa uh, bija saliedēta un beigās tika izveidot šī tehnoloģija. Tālāk. Together. All together. 2B. Atkal Eiropa strādāja kopā, bet uh, citās jomās tā nenotika. Un šodien tika minēta arī drošība, privātums, personu datu privātums. Eiropa tagad ir avangardā. Tagad ir vairāki kvantu drošības. Um, parametri, tehnoloģijas, tās jau var nopirkt, tās var uh, instalēt jūsu saziņas ierīcēs, un eh, tas vēl nav ļoti plaši izplatīts, bet nu, mēs jau uh, esam spēruši pirmos soļus. Un ja šis uh, tirgus paplašināsies, es domāju, tas būs tikai uzteicami. Ja ir vienots tirgus un vienots standarti, tas patiešām ir ieguvums un Eiropas pētniecība var patiešām vienā brīdī piedāvāt Eiropas produktus tirgū. Grācie, Kal. Paldies, Alēms kungs. Tagad uh, dosim vārdu Bezunovas uh, kundzei. Paldies, uh, eh, priekšstājas kundze. Es uh, domāju, ka runājot par to, kā mēs eh, varam veicināt Eiropas izaugsmi eh, saistībā ar eh, tieši pētniecību, ir būtiski kopīgi saprast, ka situācija ir steidzama. Un man ir tāds iespējas, ka mēs dažkārt pārāk uh, pievēršamies akadēmiskajai pusē, kā visu risināt, tomēr ir arī ļoti praktiski aspekti, ka, kuri arī ir jārisina. Jaunā programmēšanas perioda ietvarā. Es saprotu, ka izmantojot augšupējošu pieeju, tas ir visdemokrātiskais veids, veids, kā mēs e, varam e, dot e, iespējas radošām idejām un tajā pašā laikā, ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu konkrēti spējīga, un ja mēs vēlamies izmantot mūsu resursus, tad ir vairākas jomas, kur mums ir nepieciešami standarti, un mums tik tiešām ir nepieciešams ieviest visu Eiropas noteikumus vai konkrētāku ietvaru. Piemēram, intelektuālā īpašuma tiesību regulējums. Esam daudz šodien runājuši par lieliem datu apjomiem, un IKT, protams, ir pamats jebkurai pētniecības jomai šobrīd. Un, protams, ir arī plaši zināms tas, ka mūsu jaunie izgudrotāji jaunās idejas eh, eh, galvenokārt tiek arī strādāt San Francisco, tāpēc, ka intelektuāla īpašuma tiesības eh, ir ļoti stingras. Un Eiropā ir veiksmīgi piemēri, tomēr vajadzētu padomāt, kā šo procesu labāk strukturēt. Visā Eiropas līmenī tādas būtu veiksmīgāks. Un otrā lieta vajadzētu nodrošināt eh, efektīvus mehānismus, lai būtu iespējams apmainīties ar pieredzi, jo sevišķi MVU un eh, jaunajiem uzņēmumiem garantējot Eiropas līmenī šādu sadarbības mehānismus. Ja ekscelences eh, izcelības centri ir izai, tad es tos, protams, atbalstu. Tomēr pētniecības jomā ir nepieciešams arī skatīties, kā ir iespējams eh, nodrošināt virtuālus mehānismus eh, zinātnes eh, ražošanai, ko atbalstīta Eiropa. Un mans šīs dienas temats par to, ka ir nepieciešams izveidot efektīvas sieviešu un jauniešu programmas, jā, ir daudz pētījumu, Prodīkungs uz to norādīja, tomēr es piekrītu jums, eh, ka īsenošana ir ļoti būtiska. Es jau trīs eh, gadus Eiropas līmenī strādāju ar eh, sieviešu jautājumiem, IKT un pētniecības aspektiem, un es uzskatu, ka tas ir tās kā sieviešu uh, Uh, tas nav sieviešu klubiņš un uh, lēmumu pieņēmēji nav uh, sievietes, un tāpēc mums ir nepieciešams iesaistīt vairāk sieviešu, lai um, būtu veiksmīgāka līderība politiskajā un zinātnes līmenī. Un praktiskā aspektā mums tas viss ir arī jāiekļauj programmās, šajos stimulējošajos mehānismos programmu līmenī. Tas ir tas, kas man bija sakāms eh, par eh, šo te tēmatu. Paldies! Pirms eh, noslēdzu debatas, dodu vārdu Lanketkungam. Paldies, es atvainojos, ka pieteicos runāt tikai tagad. Es sākumā klausījos visos runātājos. Atbildes man radīja gandarījumu, bet man ir tikai viens papildus jautājums. atšķirīgas definīcijas. Eiropas komisija teica, ka Eiropas izpētes telpa ir 28 atšķirīgu sistēmu veselums. Nu, citi kolēģi to definē atšķirīgi. Viņi teica, ka tas ir saistīts ar Māstrihts līgumiem. Tā ir eiro dimensija. Uh, Un tas nozīmē, ka normas, uh, termini un uh, iepirkuma procedūras tiek harmonizētas, bet es uzskatu, ka tā tas nedrīkst būt. Izpēc telpas spēks slēpjas daudzveidībā, atklātajās diskusijās un attiecīgu sistēmu atzīšanā. Tādēļ labprāt no referentiem un profesoriem gribēju dzirdēt, ko viņi par to visu domā. Uh, jo es nevaru piekrist tādai masīvai centralizācijai un uh, vienu harmonizācijai, ar to jau ir gana. Izpēte barojas no atklātības, no konkurences, no sacensības, nu nevajag vienu un to pašu darīt divreiz, bet ja jūs te runājat par ala Maastricht modeli, nu pret to, par to es nevaru būt uh, iepriecināts. Grācija, kolega. Paldies, Āgenkungs. Tad eh, temats ir eh, viens vienīgs. Tad Eiropas eh, vienotā telpa vai 28 dažādas sistēmas īsas atbildes. Jums ir dos katram vārds. Paldies par šo jautājumu. Tas nu no diena ir ļoti svarīgs. Es esmu matemātiķis, bez definīcijām nevaru strādāt. Es uzskatu, ka pirmām kārtām jau paši zinātnieki apzinās, ka politiskās robežas uh, neeksistē. Viņi jau ir pieraduši strādāt dažādās sistēmās. Ja jūs rakstāt ziņojumu par kādu darbu, tad jūs to varat darīt atšķirīgās valstīs, dažādās valstīs, bet darba kvalitāte, disertācijas kvalitāte ir svarīga. Jūs varat, piemēram, rakstīt doktoru darbu, dažādās valstīs procedūras ir atšķirīgas, bet īstenībā, nu, tas jau nemaz nav tik svarīgi. Pētnieki var darboties. Dažādās valstīs šīs atšķirīgās procedūras to nesarežģīja kas nepieciešams? Tas ir ļoti konkrēts jautājums. Normām vajadzētu būt pietiekami saskaņojamām, lai cilvēki savu profesionālo dzīvi varētu izkopt dažādās valstīs. Protams, e, e, ir jābūt pensiju likumiem, atalgojuma likumi un tā tālāk. Es domāju, ka saskaņojamība ir uh, ļoti svarīga. Nevajag jau, protams, visam būt unitāram. Nu, varbūt šādu kompatibilitāti, jeb saskaņotību var piedāvāt Eiropa. Nu, varbūt, ka parlaments te var lēmt. Eh, die Bedingungen, die man doch. Un parlaments var teikt, kādas normas ir jāievēro, lai šī saskaņotība būtu reāli lietojama praksē. Šobrīd tā tas nav, un vēl ir uh, tā tad plašs darba lauks jāapstrādā. Šī unitaritāte tā nav pareizā atbildē, uh, centralizācija arī ne, bet, nu, kaut ko var darīt lietas labā. Viesner. Jā, Elangas. Äh, es... Viesnerkungs. Paldies. Es gribu jums sniegt kādu piemēru. Pie mums strādā 150 tūkstoši cilvēku, 5 tūkstoši pētnieku, kas strādā gandrīz visās Eiropas valstīs. Kāda tad ir šī vīzija? Brisele un reģioni mēs esam uh, guvuši pieredzi, ka vislabāk ir šis radošais gars, kas virzās no apakšas uz augšu. Tāda pieeja ir nepieciešama šī kreativitāte, cilvēki, kas nāk no dažādām tradīcijām, kas pārstāv dažādas tautības, bet ir jābūt arī šai strateģiskajai virzībai. Savukārt no augšu uz apakšu. Nu, ir strateģiskās darba kārtības Francijā, Vācijā, citur, un šo komponentu kombinācija saspēle ir tāda pietiekami laba recepte, bet nu nevajag visu arī samest vienā katlā un uh, centralizēt. Tas noteikti uh, mums, uh, mūs aizkavētu jaunu pētījumu radīšanā. No, sorry. Vēl aizmirst, ko piebilst. Eksporta kontrols runājot par Eiropas izpētes telpu, te mums nevajag runāt par kaut ko militāru. Ir eksports kontrols likumi katrā valstī un. Protams, katram pētniekam ir jājautā par šiem atklājumiem, vai eh, tie ir iespējami, vai tos drīkst pieļaut, vai tos drīkst veikt, jo ir tādas lietas, tādu produktu, ko var izmantot gan miermīlīgiem mērķiem, gan uh, militāriem. Kārlis Salīma, plēgo. Salēmas kungs, lūdzu. Paldies. No sākuma eh, teikšu, ka zinātnē eh, pēc būtības ir starptautiska. Un eh, progresam zinātnē ir nepieciešama brīvība zinātniekiem. Un tas nozīmē, ka nevar būt mm, pilnīga nolīdzināšana. Protams, ka ir iespējams daudz iegūt, padarot procedūras līdzīgākas. Tieši sasībā ar procedūrām nevis ar veikto darbu. Es domāju, ka mēs esam daudz eh, iemācījušies. Iesniedzot eh, priekšlikumus, eh, tādā veidā mācoties, mm, kā labāk izdarīt. Un to es arī varu pieņemt. Tad koordinācija, nevis uzspiešana. Paldies! Paldies! Tagad vārds kolēģei šā, Be, Bezuhanovai, līdzīgi saviem uh, kolēģiem, kuri iepriekš izteicās, uh, es uh, domāju, ka ir vajadzība Eiropas līmenī, lai būtu dažādi standarti un mehānismi. Un pēc tam mēs varam izmantot šīs, šos kopīgos, šo kopīgo darbu, atbildot uz jūsu jautājumu Es atbalstu daudzveidīguma programmu, lai Eiropa sniegtu ietveru, Eiropas savu darbu kārtību, bet tajā pašā laikā ir arī jāsaglabā telpa radošumam. Tam, lai tiktu izvēlēts tādas komandas, kuras var sadarboties Eiropas līmenī. Eiropai ir nepieciešama lielāka koordinācija es pati nāku no e, jaunas Eiropas valsts, un man ir tāds iespējas, ka tagad e, ir pagājuši desmit gadi, kopš šis process sākās, e, zinātniskā potenciāla izmantošana šajā pasaules daļā vēl netiek pilnībā izmantot tieši Eiropas līmenī. Daudz varētu palīdzēt tas, ja mēs atrastu tātad vienādus standārts un mūs izdotos tos veiksmīgi īstenot. Uh, Un mēs arī varētu noteikt eh, spēlētājus papildus programmām. Vajadzētu arī iesaistīt vairāk jaunu sieviešu, eh, jaunu jaun, jaun cilvēku un sieviešu pētniecībā. Paldies! Esam līdz ar to eh, beiguši šī rīta darbu. Komiteja atsāks darbu pulksten trijos. Vēlos pateikties Eh, šī apaļā galda dalībniekiem. Pateicos Burguņona kungam, Vīsner kungam, Salēmis kungam un Bezuhovas kundzei. Paldies par sadarbību! Paldies visiem kolēģiem!